Meine Damen und Herren, darf Sie. Dāmas un kungi. Es gribētu jūs katru atsevišķi sirsnīgi sveikt. Mūsu vidū vēl nav ieradušies pārāk daudz kolēģi, bet ne, neraugoties uz to, mums ir jāsāks darbs, jo mums ir ļoti daudz punktu, kas jāizskata šodien. Mēs nevēlamies arī pēcpusdienas sanāksmi pagarināt, jo gal galā daži no mums tomēr vēlas braukt projām rīt. Es gribētu izteikt trīs piezīmes par darba kārtību. Es, kā jūs redzat, man blakus nesēž ministrs Fruģī, bet gan Feleģī, bet gan Ivans Kovačs, kurš ir uh, valsts sekretāra vietnieks. Mēs ar viņu esam iepazinušies arī jau agrāk, un tāpēc es viņu gribētu sirsnīgi sveikt mūsu vidū. Uh, Viņš runās par trešo, ne par ceturto darba kārtības punktu, saka priekšsādātājs. Un nododiet um, ministra kungam vēlējums uz drīz atvesļošanos, nu žēl gan, ka nedēļas nogalē gadās sasniegt. Otrdien, 12. datumā, 2016. mums būs jauns darba kārtības punkts starptautiskās enerģētikas aģentūras direktors būs pie mums ieradies, un tāpēc es gribētu lūgt visus tos, kas tagad ir ieradušies, ierasties arī 12. datumā un paziņot arī šo informāciju saviem kolēģiem. Sekretariāts šo informāciju nav izplatījis tālāk, un, nu, vajadzētu paziņot arī citiem, lai viņi to zinātu. 18. punkts pēc tam būs par kopīgo pētniecības centru, un Matijas kunga ziņojums par uh, astotās zinātnes eh, ietver programmas punkts ir eh, pārcelts uzreiz pēc balsošanas. Ja mēs ātrāk pabeigsim darbu, nē, es, es te sajauc nedaudz, jo balsošana taču notiks otrdien, es te par trešdienu runāju, un tad vēl par seminārs par ekonomikas un zinātnes politiku, par kosmos tehnoloģijām, un ir paredzēts trešdien pēcpusdienā. Visi to gal galā zina, bet es domāju, ka tā kā mēs esam atbildīgi par uh, kosmosa politiku kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās, un tāpēc es gribētu aicināt tomēr ierasties uz šo semināru. Un tad vēl uh, divi sekretariāti darbinieki ir uh, aizgājuši no darba, bet es redzu, ka viņi šobrīd nav mūsu vidū, vai ne? Nu labi, tad es neko neteikšu šajā sakarībā. Labi, tālāk. Es varu pateikt to, ka ir pieejami iepriekšējo sēžu protokoli, vai jums ir kādi komentāri? Nav komentāri, tad tie tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Un mēs nonākam pie ceturtā darba kārtības punkta. Došu vārdu Kovaču kungam, vēlreiz sveikšu viņu mūsu vidū. Mēs šodien gribam parādzīties uz Ungārijas prezidentūru, kas eh, darbojās tādos sarežģītos laikos, un es lai gan laika bija sarežģīta un daudz punkti darba kārtībā bija tādi, kas iepriekš nemaz nebija paredzēti, bet gal galā viss šis te pasākums ir veiksmīgi beidzies. Vārds jums, Kovačkungs, lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks būt šeit ar jums, un no paša sākuma es gribētu izteikt eh, līdzjūtību Kiprai un Kipras valdībai, jo ir notikusi šausmīga eh, traģēdija, eh, šie sprādzieni, kas ir prasījuši daudz cilvēku dzīvības, kas ir iznīcinājuši arī ļoti svarīgus Kipras energo infrastruktūras objektus, tāpēc mēs gribam izteikt vislielāko līdzjūtību Kiprai Ungārijas prezidentūras vārdā. Otkārt, priekšsēdētā kungs, esmu pagodināts eh, būt šeit. Man bija iespēja tikties eh, ar jūsu delegāciju novembra mēnesī. Itras komitejas pārstāvji bija devušies uz Ungāriju. Mēs tad gatavojāmies Ungārijas prezidentūras periodam, un jāsaka, ka mūsu apmaiņa bija ļoti interesanta, pat aizraujoša, un tagad es gribētu izmantot šo iespēju pastāstīt jums par mūsu veikumiem sešu mēnešu garumā, kas ir, ko mēs uzskatām par sasniegumiem, un arī, kas mūsuprāt būtu svarīgi sakarā ar Eiropas Savienības klimats un enerģētisko politiku. Ungāru valodā turpināšu. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Dāmas un kungi, man ir liels prieks. Es labprāt eh, jums pastāstīšu par mūsu sasniegumiem sešu mēnešu perioda beigās. Es gribētu pastāstīt par mūsu lielākiem panākumiem enerģētikas jomā. Ungārija pārņēma prezidentūru janvārī. Mēs um, bijām prezidentūras krēslā sešas mēnešus. Tas mums bija milzīgs gods un bija milzīga atbildība. Mēs, es gribētu vēlreiz izmantot šo iespēju pateikties gan Beļģijas, gan Spānijas prezidentūrām. Es gribētu pateikties šīm prezidentūrām par lielisko sadarbību. Mēs darbojamies ļoti labi. Un um, Pateicoties šīm trim prezidentūrām, mūsu trio sadarbība bija ļoti veiksmīga. Ungārijas prezidentūras darba laikā mēs runājām par enerģētikas politiku, mēs arī pieņemam ļoti svarīgs lēmums, kas būs spēkā tuvākajā nākotnē arī desmit gadus un vairāk uz priekšu. Mēs runājām par strateģiskiem jautājumiem, mēs runājām par to, ka ir nepieciešams izveidot vienotu integrētu enerģētisko tirgu, un tam mums ir nepieciešama laba infrastruktūra, un mums ir nepieciešams uh, arī izpētīt emisiju jautājumu, pārobežu jautājums, ir nepieciešams strādāt pie tirkus mehānismiem, krīzes situācijas caurskatamība un visbeidzot infrastruktūra, kādā veidā mēs varētu panākt visu to, ko mēs vēlamies panākt un kādā veidā mēs varētu pabeigt mūsu iecerētos darbus nākotnē. Ņemot vērā tirgus apstākļus, Mums vajadzētu runāt uz vidējā posma uzdevumiem droši energoresursu piegādi, arī tirgus formēšanas pabeigšana, un arī finanšu perspektīvām nākamajām būs milzīgi ietekmi uz Eiropas prioritātēm nākotnē. Uh, Mums ir nepieciešams eh, izveidot vienotu un efektīvu kopīgu politiku energoefektivitātes jomā. Mēs zinām, ka šeit jau ir veikti svarīgi pasākumi Ungārijas prezidentūras laikā. Ungārijas prezidentūra ir noteikusi mērķus spēcīgi, konkurētspējīga Eiropa, lai tā būtu realitāte un lai mērķus sasniegtu. Mums ir nepieciešams ņemt vērā enerģētikas politiku dāmas un kungi, godājumie deputāti, es eh, tagad gribētu īsumā apkopot pašus svarīgākos panākumus Ungārijas prezidentūras darba laikā. Enerģētikas politika ir bijusi prioritāte Ungārijas prezidentūrē. Mūsu prezidentūras laikā mēs runājām par strateģiskiem dokumentiem, runājām par tiem detalizēti, un šie dokumenti būs eh, Eiropas energo efektivitātes politikas pamatā tuvākajā un tālākajā nākotnē. Mēs runājam par uzdevumiem, par mērķiem, par metodēm, ko izmantosim. Mēs eh, veidojām tādu tā kā rīku kasti, un sešu mēnešu laikā mēs esam vienojušies par prioritātēm. Ļoti ceram, ka esam panākuši kompromisu, kas ir pieņemams pilnīgi visiem. Tas ir sine qua non situācija. Ja mēs gribam panākt mūsu mērķus, ir tīpaši tos, kas ir stratēģijā 2020, enerģētika, klimats un vispārie mērķi, kas ir saistīti ar mūsu sasniegumiem uz 2020. gadu. Un Viens no svarīgākajiem pasākumiem mūsu prezidentūras laikā bija padome, kas notika 4. februārī. Tā bija inovācijas enerģētikas padome. Pirmo reizi visā vēsturē šajā padomē tika izskatīti enerģētikas jautājumi kā vienīgā un galvenā prioritāte. Mēs devām augstākās politiskās norādes, kā tālāk virzīties šai ziņā. Uh, valstu un valdību vadītāju sanāksmē padomu vēlreiz apliecināja savus prioritātes, noteica mērķus, termiņus, un tādējādi mēs varējām sagatavoties ne tikai labāk mūsu prezentūras darbam, bet arī nospraust tālākus mērķus. Šai ziņā svarīgākais elements, eh, mūsuprāt, ir tāds, ka mēs gribējām runāt par stratēģiju enerģētikas jomā līdz 2020. gadam, infrastruktūras jautājums, un mēs izlēmām izstrādāt arī dokumentu, kur ir secinājumi minētajā jomā padoma. 24. februārī mums bija sanāksme, tā bija vēlreiz enerģētikas padoma, tur tika pieņemti secinājumi, mēs runājam par tuvākā termiņa vidusposmu un, un ilgtermiņa mērķi. Mēs runājam par 2011. gadu mērķiem un arī 2020. gadu. Mēs atzīmējām vienoto tirgu, energoefektivitāti, infrastruktūru, arī eh, oglekļa tehnoloģijas ar zemu oglekļu satura, arī tehnoloģijas jautājumu un tā tālāk. Runājot par šīm prioritātēm, protams, ir nepieciešama naudas līdzekļi, nauda jānāk ir no dalībvalstīm un arī no Eiropas Savienības. Un tieši tāpēc jūsu komitejas locekļi un arī ministri ir atbildīgi par šo jomu. Uh, visiem ir jādara tā, lai mēs varētu atrast naudas līdzekļus, lai arī jaunajā ietvarā varētu rast finansējumu un panākt mūsu prioritāšu īstenošanos. Enerģētikas stratēģija, tad, kad tā tiks pieņemta, būs arī jāīsteno un arī jāuzrauga. Tas būs jādara tuvākajos gados. Un tagad stāstīšu par martu. Marta mēnesī arī bija vairāki svarīgi pasākumi. 8. martā Parīzē notika. Startautiskās enerģētikas aģentūras sanāksme, tur tika ievēlēts jauns ģenerāldirektors, Tānaka kunga mandāts bija beidzies septembra mēnesī, un viņu vajadzēja aizviedot ar kādu citu, un ņemot vērā to, kā Tānaka kungs tika iecelts, mēs domājām, ka mūsu uzdevums kā prezidentūrai ir izdarīt tā, lai mēs vienot atbalstītu kādu kandidatūru. Um, mēs bijām elastīgi, izvēlējāmies kandidātus, runājām ar valstu grupām. Rezultātā visi dalībvalsts atbalstīja vienvienīgu uh, kandidātu un Vanderheven kungs rezultātā tika ievēlēts ar mūsu atbalstu par jauno šīs aģentūras ģenerāldirektoru. Arī šai pašā marta mēnesī notika negaidīti notikumi Eiropā un arī visā pasaulē, izmaiņas Ziemeļā, Afrikā, Lībija un arī arī kodolkatastrofa Japānā, un Eiropas Savienībai vajadzēja ļoti ātri reaģēt uz šiem notikumiem. 21. martā prezidentūra sasauca ārkārtas enerģētikas padomi, un šai padomē tika izskatīti politiskie notikumi, arī kā tie ietekmē enerģētikas jomu. Šai sanāksmē mēs diskutējām par situāciju enerģētikas sektorā, runājam arī par to, kā šī situācija ietekmēs enerģiko resursu tirgu. Mēs veicām diskusiju un arī atzīmējām mērķus gan ilgtermiņa, gan arī vidējā termiņa mērķus. Starptautiskie notikumi ietekmēja arī vispasaules situāciju, arī piegādes, tomēr ministri spēja rast risinājumu un dalībās līdz ar to arī varēja norēģiet uz šo situāciju. Protams, šo situāciju mēs uzraudzīsim arī nākotnē un tāpēc Eiropas Savienībai ir ļoti svarīgi rīkoties proaktīvi šajā jomā. Un tieši tā mēs arī rīkojamies. Pirms divām nedēļām varbūt atcerēsties, būs sanāksme, bija sanāksmes ap OPEC un Eiropas Savienību, un mēs tur um, kopā ar komisiju pārstāvējām Eiropas Savienību kopā. Lūk, tas ir arī vēl viens panākums no mūsu puses. Runājot par Japānu. Ministrs padomas dalībnieki vispirms atbalstīja valstu iestāžu reakciju uz šo katastrofu, arī nozars un brīvprātīgo organizāciju reakciju. Mēs paudām atbalstu arī izturības testu idejai, ka tagad izturības testi tiks organizēti visur un tīpaši Eiropā. Tāpēc gatavoties šādiem testiem, tālāk to īstenošanu, tā bija ideja, ka, ko mēs nācām klajā un ko arī plaši atbalstīja citi ministri arī atzīmēja, ka ir nepieciešams veikt labu analīzi un arī jāveic eh, padziļināts inspekcijas. Eh, Eiropas Savienībai vajadzēja sniegt atbalstu Japānai, veikt analīzi. Un mums arī nācās ieskatīties mūsu spēkstacijās un gribējām to darīt pilnīgi caurskatāmā mm, tādā gaisotnē. Un runājot par izturības tekst, testiem, 24. maijā tika panākt vienošanās par eh, testu aptvērumu, par veikšanas eh, metodi. Eh, šos testus mēs veiksim gadījumā, ja, nu, lai analizētu kaut kādas dabas ietekmi, struktūrālos jautājumus, arī cilvēku kļūdas ietekmi. Tātad tie būs galvenie aspekti šajos testos, bet ir nepieciešams sadarboties arī starptautiski. Uh, Eh, tomēr terorisma uzbrukumi nebūs šajā stresstestu aptvērumā, jo par to lems dalībvalsts individuāli. 10. jūnijā Otinger kungs arī nāca klajā ar paziņojumu, sakot, ka komisija ir gatava izveidot ad hoc ekspertu komiteju, kas tiksies jūlijā saskaņā ar plāniem, un šī komiteja eh, neformāli tālāk strādās pie šiem jautājumiem. Tas arī viss, ko var šobrīd jums pastāstīt par šo tēmu. Un 1. jūlijā dalībvalsts jau sāk īstenot šos eh, izturības testus. Nākamais notikums prezidentūras laikā bija ministru padome nu, maijā, 2.3. maijā. Tā bija neformāla sanāksme, kur ministri runāja par eh, ceļvedi enerģētiski jomā līdz 2050. gadam. Mēs izmantojam gan prezidentūras dokumentus, gan arī komisijas dokumentus. Šis ceļvedis fokusējas uz enerģētikas un klimata mērķi īstenošanu, tas ir ceļvedis ilgtermiņa perspektīvā. Te ir akcents uz zema oglekļa sistēma un vesela rinda arī mērķu, kas mums būtu jāsasniedz šai ziņā un 2011. gadā vēl tiks pieņemti kādi citi dokumenti, bet neraugoties uz to, mēs uzskatījām, ka vajadzētu pirms šī dokumenta publicēšanas rīkot ministru sanāksmi. Pirms dokumentu publicēšanas mēs gribējām organizēt padziļinātu debati, piesaistot gan ekspertus, gan dalībvalstis, lai dalībvalsts varētu jau saulaicīgi varētu sniegt savu atzinumu, un tad šos atzinumus varētu iestrādāt arī galajā dokumentā, kas būs gada beigās. Šī sanāksmes secinājumi ir tādi, ka prezidentūra informēja padomu par um, par um, šo darbu, un tas notika 10. jūnijā. Tad mums bija neformāla sanāksme. Tad ir 16. 17. maijā Budapeštā bija vēl viens sanāksmes ar prezidentūru un padomi. Tur mēs runājam par augsta līmeņa vai svarīgo infrastruktūru. Uh, Tas ir tā kā turpinājums Madrids infrastruktūras konferencē, kas notika pagājušajā gadā. Mēs aicinājām atsevišķus prominents runātājs, mums bija interesanti debate, uzstājās arī komisija, mēs uzklausījām arī normatīvo aktu izklāstu, kurus ir paredzēts pieņemt enerģētikas jomā atkal notika debate, un šajā debatē runātāji fokusējās uz aktuālākiem notikumiem enerģētikas jomā. Atkal konference nāca klajā ar secinājumiem. Secinājums mēs prezentējām 10. jūnija padome. Par strateģisko domāšanu šeit ir jāatzīmē vēl viens elements, tas ir energoefektivitātes jautājums. Mums ir energoefektivitātes rīcības plāns, un Ungārijas prezidentūra uzskatīja, ka tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem darba kārtībā. Uzskatām, ka pēdējo mēnešu laikā mums ir izdevies vienoties par parametriem, kas būs uh, īstenojami visā Eiropas Savienībā, un mēs varēsim veiksmīgi darboties ar šo plānu arī nākotnē. Energoefektivitāte joprojām ir ļoti svarīga eh, šeit enerģētikas jomā, un to apliecina tas, ka, ka 4. Eh, februāra Eiropadomas secinājumos ir atzīmēts, ka 20% proti energoekonomijas mērķis ir ļoti svarīgs rādītājs. Tad 20. februārī tikās energo padome, atkal mēs runājam par stratēģiju 2020, runājam par to, cik svarīgi ir panākt tieši visus šos skaitliskos mērķus, kas ir atzīmēti stratēģijā 8. martā. Uh, Komisija nāca klajā ar energoefektivitātes plānu, tas bija paziņojuma formā uz 2011. gadu. E, tas bija dokuments, kas vēlreiz apstiprināja 10. jūnijā pieņemtos padomas secinājumus. Šo rīcības plānu tālāk īstenos Eiropas Savienība. Ennek továbbra is kiemelt pontként kell szerepelni a napirenden. Un šis jautājums ir ļoti augsts likts mūsu darba kārtībā nākotne. Energoefektivitāte nav tikai iekšējā prioritāte, es pat teiktu, e, ka tā ir tāda joma, ko mums ir nepieciešama tālāka sadarbība, mums ir nepieciešams sadarboties ar trešajām valstīm, ar tādām pašām, kam ir līdzīgas intereses, e, gribam sadarboties ar tām valstīm, kas piesārņo. Mēs gribam sadarboties tādās jomās, kur mēs varam ietaupīt visvairāk, tīpaši gribētu atzīmēt transportu un celtniecības sektoru Arī valsts sektoram ir ļoti svarīga loma šajā ziņā. E, šeit e, es gribētu atsaukties uz publisko iepirkumu, uz investīciju stimulēšanu, apmācīšanu un dažādus normatīvos akts. Un vēl sakrā stratēģiju. Mums vēl bija arī tāds jautājums kā remit jautājums saistībā ar caurskatāmo enerģētikas tirgu. Eiropas komisija 10. janvārī 2010. gadā nāca klajā ar um, paziņojumu. Paziņojumu izskatīja padome, tur bija atsauce uz normatīviem dokumentiem, tas bija kā reakcija uz situāciju finansu tirgos, biržās un tā tālāk. Tur gāja runa par gāzes un enerģijas tirgiem. Caurskatamība, informācijas apstrāde, tad visi šie punkti tika pieminēti šajā paziņojumā. Uh, Un mums bija sarunas par šo diskusiju, par šo paziņojumu, un šīs diskusijas norisēja ļoti labi. Tīpaši gribētu pateikties parlamenta deputātam Jorgo Cacimarkakisam. Rezultātā trialoga diskusijās ar parlamentu mēs nonācām pie kopīgas vienošanās. Jāsaka, ka mēs esam vienojušies par visiem mērķiem maksimālā formā, un es gribētu pateikties jūs komiteju par ieguldījumu darbā. Ļoti ceru, ka komiteja arī atbalstīs visus šos lēmumus lēmumus, un jums arī ir jābalso par šiem lēmumiem, un es ļoti ceru, ka balsojums būs pozitīvs. Vēl dažos vārdos par klimatu pol politiku un arī rezultātiem, ko esam panākuši šajā jomā. Viens no galvenajiem aspektiem šai ziņā ir sarunas starptautiskā joma. Uh, Mums ir bijuši samiti. Mums būs samits, kas notiks arī 2017. gada beigās. Mēs runājam arī un domājam par to, kas notiks tālāk nākamā gadā. Ungārijas prezidentūra ir organizējusi dažādas pasākumus, ir bijuši arī strateģiskie sagatavošanās darbi. Mēs gribam dot tādu ambiciozu artavu klimata jautājumu risināšanā, gribētu globālu perspektīvu, gribam, lai Eiropas Savienība būtu vienot savā pozīcijā. Yeah. Un tas ir ļoti svarīgi, ir tīpaši ņemot vērā Kyoto protokolu tālāko likteni 14. martā mums bija padomas sanāksme, piedalījās tur vides ministri. Padomu pieņēma secinājumus. 24. un 26. martā bija neformālā vidas ministru panāksme, 21. jūnijā arī bija vēl padome, tur arī vidas ministrs piedalījās, un tur e, tika apspriesta politiskā formā darba grupu ekspertu darba rezultāti. Un tad eh, mēs strādājam pie dekarbonizācijas, pie ceļveža šai ziņā, un šī ceļveža mērķis ir tālāk attīstīt ideju par ekonomikām ar zemu oglekļu patēriņu mērķi līdz 2050 gadam. Svarīga jauna stratēģija šai ziņā jāpiemina. Mēs strādāsim ar jaunām nozarēm, jauniem sektoriem. Mēs uh, tālāk attīstīsim energoefektivitātes rīcības plānu, arī energoresursu ceļveža idejas. Mēs gribam piesaistīt visas puses, arī resursus, investīcijas. Es zinu, ka man nav īpaši daudz laika šeit stāstīt par visu. Es tikai gribētu Ungārijas prezentūras vārdā vēl jums pastāstīt, ka mums jau ir um, bijušas arī strateģiskas uh, diskusijas gan ekspertu, gan ministru līmenī par šiem jautājumiem. 24. un 26. martā tātad bija neformāla vidusministru sanāksme, tur tik pieņemti secinājumi, tad 21. jūnijā vēl bija vidusministru sanāksme, un beigu beigās, dāmas un kungi, Es gribētu pateikties visām dalībvalstīm par ieguldījumu, gribētu pateikties komisijai, gribu pateikties jums, parlamenta deputātiem, šīs komitejas locekļiem. Un paldies par uzmanību. Tas ir mūsu panākums saraksts. Un liels paldies par to, kā atbalstījāt Ungārijas prezentūras programmu. Paldies par mērķu atbalstu. Un paldies par to, ka kopā ar mums garantējāt arī panākums. Mums visiem paldies! Ganz herzlichen Dank. Das... Sirsnīgs paldies. Tā bija tāda ļoti plaša runa. Pirmie runātāji jau pieteikšies. Georga kungs ir pirmais, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies valsts sekretāru vietniekam. Es negribētu uzdot jums jautājumu, gribētu tikai jūs, jūs pateikties un apsveikt jūs. Paldies par sadarbību starp Ungārijas prezidentūru un parlamentu. Ungārijas prezidentūra solīja, ka tā būs eh, draudzīgi noskaņots pret parlamentu un mūsu komiteju, un praksē tas tika arī ievērots. Paldies par to. Jūs jau vairākas reizes pieminējāt arī šo te remit jautājumu, mūsu ēnu referents no tautas partijas. Uh, grupas um, biju es, un tāpēc man bija iespēja iepazīties ar šo dokumentu un redzēt, kā prezidentūra sagatavojās ar parlamentu. Īpaši trilogā, cik draudzīgi jūs bijāt, kā panācāt mums solīt pretim, tā kā es gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par to, cik apņēmīgi tā ir strādājis pie šī jautājuma. Ungārijas prezidentūra, kā es jau sacīju, bija ārkārtīgi pozitīvi noskaņot pret parlamentu. Mēs uh, ļoti tā līgan pārgājām uz Polijas prezidentūru un uh, vēlreiz liels paldies, vēlreiz apsveicu jūs par visu to, ko jūs panācāt. Spēcīgāk Eiropa, tas bija viens no Ungārijas prezidentūras moto, jūs jau to savas runas sākumā arī pieminējāt. Enerģētikas politikā es domāju, ka nav šaubu, ka jūs panācāt progresu. Uh, virzībā uz vienotāku un spēcīgāku Eiropu. Es domāju, ka mēs tagad esam vienotāki un spēcīgāki nekā pirms sešiem mēnešiem, kas attiec uz enerģetikas padomi. Tad tas bija lielisks sasniegums. Mēs pārgājām no vārdiem uz darbiem, un tas ir tik tiešām ļoti pozitīvi. Es ceru, ka mēs varēsim arī īstenot enerģētikas padomē pieņemtos lēmumus īstenot 14. gadā un pēc tam Jums bija jāīsteno savu programmu, un tad vēl bija arī dažādi negadīti notikumi, par kuriem nebija iepriekš zināms, bet jūs ļoti smagi strādājāt, un es domāju, ka mēs varam redzēt šī smagā darba augļus. Pirmkārt, tas, kas ir izdarīts Ziemeļāfrikā, Afrikā, Stresa noturības testi, energoefektivitātes jautājumi. Es domāju, ka neviens nešaubās par jūsu veikumu. Jūsu programma bija pietiekami ambicioza, un es domāju, ka tas e, bija liels izaicinājums jums. Es domāju, ka jūsu rezultāti ir tiešām veiksmīgi. Runājot par programmu, par vienotā, vienoto enerģētikas tirgu un par šo remit jautājumu, uh, tam nav tik daudz sakara ar pēdējiem sešiem mēnešiem, tam ir vairāk sakara ar nākotni. Es gribētu pateikt, ko vairāk. Mums tagad ir panākts kompromiss ar padomu, un pateicoties tam, mēs varējām virzīties uz priekšu no sākotnējā komisijas priekšlikuma, tad ir vienotā reģistrācijas sistēma, tas ir viens no piemēriem, kur esam pavirzījušies uz priekšu. Tad vēl ir um, datu pārnes par oglekļu dioksīdu. Uh, Un tad vēl ir arī sankcijas paredzētas, un arī tas ir būtisks solis. Kā es jau teicu, mums izdevās panākt vismaz kaut kādu vienošanos attiecībā uz mērķiem, un es to uzskatu par panākumu. Valsts sekretāra vietniekungs, es gribētu jums uzdot jautājumu, kā jūs raugāties uz nākotni? Vai praksē šie mērķi tiks īstenoti? Un es būtu ļoti priecīgs, ja jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Sirsnīgs paldies, Kalārskas Bobīnskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Prezentācija bija ļoti plaša, jūs runājāt par ļoti daudziem pasākumiem, ko īstenoja Ungārijas prezidentūra. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir šāds. Par ko jūs lepojaties runājot par enerģētikas politika. Ungārijas prezidentūra ir veikta daudz pasākumu, daudz kas ir ticis paveikts. Un vēl, bet par ko jūs, ar ko jūs īpaši lepojaties? Kas jūsu skatījumā ir Ungārijas prezidentūras lielākais panākums enerģētikas jomā? Un otrais jautājums, ko jūs rekomendētu Polijas prezidentūrai, kādā virzienā tai vajadzētu doties, lai gada beigās tā varētu sacīt, ka, tā, ka šī prezidentūra ir strādājusi veiksmīgi enerģētikas jomā. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Sirsnīgs paldies. Tagad Tīkaus kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu no savas puses pateikties valsts sekretāra kungam par sniegto informāciju Manā skat, man arī ir vairāk jautājumu un daži komentāri. No vienas puses, Ungārijas prezidentūra norāda, ka energoefektivitāte ir prioritāte un norāda, ka ir nepieciešams regulējums par caurskatāmību un enerģētikas tirgiem. Es gribētu jautāt, kāda bija rezultāti un vai Ungārijas prezidentūra ar tiem ir apmierināta. Vēl es gribētu pavaicāt, kāds ir progress attiecībā uz Nabuko projektu, jo arī tā ir bijusi viena no prioritātēm enerģētikas jomā. Februārī padomas secinājumos tika uzsvērts, ka starp valstu savienojumus vajadzētu uzlabot, un vienlaikus ir jāpanāk enerģētikas avotu diversifikācija. Attiecībā uz to Dienvidu koridors un Nabuko projekts būtu bijuši ļoti nozīmīgi varbūt, ka vajadzēja Nabuko projektu attīstīt ātrāk. Mēs domājam, ka progress ir ļoti lēns, un tāpēc man ir jautājums, ko jūs šajā sakrībā esat darījuši, un kāda ir Ungārijas prezidentūras rezultāti šajai, šai darbībai. Un vēl. Eiropas komisija līdz 2011. gada jūnijam bija uh, jāiesniedz padomē paziņojums attiecībā uz investīciju vajadzībām enerģētikas jomā. Es gribēju pajautāt, vai jūs šādu ziņojumu esat saņēmuši un kādi būs nākamie soļi šajā sakarībā, lai finansēšanas līdzekļi tiešām tiktu nodoti šai jomai. Un tad vēl pēdējais jautājums. Tas attiecas uz energoefektivitāti. Mēs ļoti labi zinām, ka regulātiecībā uz energoefektivitāti ir tikuši pieņemti un ir, tajā ir ierakstīti ļoti būtiski mērķi, sevišķi attiecībā uz ēkām. Parlamenta referents attiecībā uz ēku energoefektivitāti. Es, es kā šī referente esmu norādījusi, ka uh, līdzekļi, ko var izmantot ēka energoefektivitātes celšanai, ir ļoti svarīgi. Mēs prasījām, lai šī summa būtu lielāka. Es gribētu pajautāt, ko jūs esat darījuši, lai mēs varētu garantēt to, ka ir lielāka elastība līdz 15%, lai šāda elastība tiktu panākta un lai šis skaitlis nebūtu mazāks par 10% attiecībā uz dalību valstīm, kas vēlas izdot šos līdzekļus energoefektivitātei. Kavajā kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai un apsveikt viņus par lielisko darbu un labo sadarbību ar parlamentu. Es gribētu pavaicāt par starptautiskajām sarunām klimata jautājumā. Kādas ir jūsu cerības attiecībā uz Durbānā paredzēto konferenci? Pirmais saistība periods, kas tika noteikts Kyoto protokoli ietveros, tuvojas beigām. Un ir uh, šis tad divu pakāpju process, viens saistībā ar Kyoto protokolu, otrs saistībā ar konvenciju. Uh, labāk būtu panākt vienošanos. Es domāju, ka tas būtu svarīgāk Eiropai nekā panākt Kyoto protokola otro saistību periodu. Bet eh, starptautiskā situācija, galvenokārt ASV un tagad arī Japānā, šo situāciju padara sarežģītu. Kankūnā Mums izdevās panākt progresu tādos būtiskos jautājumos, ko mēs, uz ko mēs pat necerējām, piemēram, attiecības ar jaunatīstības valstīm, finansējums, tehnoloģija pārnese. Un tiek sagaidīts, ka mums neizdosies Durbānā panākt pilnu vienošanos 2012. gadā. Kas jūsuprāt ir tie elementi, kurus mēs varam virzīt uz priekšu? kas ir tās jomas, kur mēs varētu sagatavoties, lai gūtu panākums tādas vispārreiz vienošanās kontekstā. Paldies! Kolēģis Odī vēl lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī es gribētu vērsties eh, pie jums un eh, apsveikt jūs ar panākumiem, ko jūs guvāt eh, savas prezidentūras laikā. Eh, ar savu valsti, pārstāvot visu Eiropas Savienību. Pirmkārt, viens jautājums. Eh, Tiklīdz mainās eh, prezidentūras rodas eh, jautājums par visagradas eh, grupu, jūs runājāt par trojku, iekļa, kurā iekļaut arī Spāniju un Beļģiju, bet vai visagradas grupā jūs pārdomājāt politiskos aspektus, jo trijās iepriekšējos trijo, kurā piedalījās arī Francija, Zviedrija un Čehija, kā arī domājat par nākamo trijo Dāniju, Kipru Un Polija, ši, viss šīs trīs prezidentūra trio vai ietekmēs visagrads grupu vai nē. Nākamais par enerģētiku. Doma par Eiropas enerģētikas kopienu. Mēs redzam, ka par to tāds viedoklis eh, atšķiras eh, un vairums uzskata, ka tai jābūt eh, valstu kompetencei. Sakiet, vai jūs sešu mēnešu laikā tagad esat novērojuši kādu pievienoto vērtību un vai jums šķiet, ka mums izdosies izveidot Eiropas enerģētikas kopienu, kurā iesaistītos izdalība valsts? Un nākamais. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par pievienoto vērtību, ko jūs novērējat šo sešu mēnešu laikā par infrastruktūru Mums ir uh, iespējas, ka uh, vairāk nevar saprast, kam kas piedara. Vai jums nešķiet, ka mums vajadzētu kādu dienu uh, no, izveidot lielu Eiropas uh, uzņēmumu, kam piederētu viss šīs infrastruktūras? Jo laba infrastruktūra pārvaldība, manuprāt, būtu svarīgs uh, konkurētspēju nodrošinošs uh, elements uh, elektrībai un gāzai Eiropā. Paldies! So, ich bedanke mich und Paldies visiem runātājiem. Vairāk neviens nav pieteicies runāt, un tāpēc es došu vārdu Kovaču kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem, lūdzu. Papírjaimat azért rendezgettem, mert uh, nekem is meg kell uh, dicsérjem azt az Lielas paldies! Iespējams, man vajadzētu sākt ar komitejas apsveikšanu un paldies par jūsu sadarbību ar uh, Ungārijas prezidentūru. Paldies par visu jūsu ieguldīto darbu, un mēs labi apzināmies, uh, kam vajadzētu būt mūsu prioritātēm tālākā darbā. Un mēs ļoti priecājamies par to, ka mums izdevās cieši sastrādāties starp mums uh, un uh, jums, un ceru, ka Polijas prezidentūrai izdosies tāpat. Tad centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem, cik nu labi varēšu. Vispirms, uh, Djukungs, paldies jums par iedrošinošiem vārdiem. Patiešām mēs centāmies eh, organizēt Ungārijas eh, prezidentūru sadarbojoties ar parlamentu, noturējām plenāras sēdes, eh, piedalījāmies komiteju sanāksmēs un centāmies paiet soli pretim parlamentam un to daram kā vienkārši dalībvalsts tagad, eh, un eh, iepriekš eh, kā prezidentūra priecājāmies, ka varējām to darīt pastiprināti. Mums bija ļoti interesanti strādāt ar dažādajām parlamenta komitejām un it īpaši ar jūsēju. Mūsu pieredze bija ļoti pozitīva un pateicamies jums par izrādīto pretim nākšanu. Un uh, arī nākotnē, ne kā prezidentūra, bet kā vienkārši dalība valsts, ceram arī nākotnē uz produktīvu sadarbību. Nākamais atbildot uz jautājumiem. Jā, uh, tik uzdots jautājums par vienoto reģistrācijas procesu. Faktiski te mums izdevās pārsniegt gaidas uh, un plānoto, kas e, ir e, pozitīvs pārsteigums. Uzskatām, ka vienot reģistrācijas sistēma ir veiksmīga attīstība, e, runājam arī par oglekļa datu apmaiņu un sankciju harmonizēšanu, kas, kurās, šīs ir joms, kurās tik panākts pozitīvs progress. Eh, no parlamenta ceram sagaidīt eh, grozījumus, kas veicinās labāku caurskatāmību eh, un tirgus pārvaldību, kas savukārt palīdzēs jaunajiem tirgus dalībniekiem. Un šis mērķis tiek sasniegts ar sankciju harmonizēšanu un vienotās reģistrēšanas sistēmas ieviešanu. Nākamais par CO2 kvotu sistēmu un datiem, kas eh, tiks eh, piedāvāti eh, piekļuvēji. Tas tiks uzturāts, uzticēts jaunai aģentūrai un Eiropas regulatoriem, Eh, kas arī nākotnē sadarbosies. Domāju, ka arī tas ir solis uz priekšu. Eh, visu to nepieminēju sākotnējā uzrunā, jo mans eh, uzrunas laiks bija ierobežots, bet katrā ziņā varu jums apliecināt, ka apspriedām to augstā ministru līmenī 3. martā tam tika veltīts pasākums. Un, ja ne šodien, tad rīt komitejas šis aģentūras eh, priekšsēdētājs eh, būs ar jums, un ar viņu iepriekš jau mums ir bijusi lielska eh, sadarbība, un iepriekšējie kopīgie pasākumi ir izcinājušies veiksmīgi. Nākamā lūdzu, Babins kundze, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Vienmēr ir grūti atcerēties, ka pārdomāt tādus jautājumus, kā ja, ja ir divi bērni, par kuru nu esat eh, vislepnākie. Eh, es, tāpat mums ir grūti spriest par saviem panākumiem. Par visiem no tiem esam eh, lepni, bet jā, jāizvēlas viens, tad domāju, ka Ungārijas prezidentūra bija īpašā situācijā. Gada sākumā mēs uzsākām sešu mēnešu prezidentūru. Un mums tika nodoti nopietni e, dosie, piemēram, e, enerģētikas e, pakotne Eiropa 2020 stratēģija, enerģētikas infrastruktūra. Mums bija jāizskat daudzi svarīgi dokumenti. Un fakts, ka izdevās pavirzīties priekšu darbā ar šiem svarīgiem dosjē, ir svarīgākais mūsu sasniegums. Tāpat pirmo reizi Eiropas Savienības padomu izstrādāja taustāmus lēmumus attiecībā uz uh, enerģētikas jautājumiem, kas savā ziņā uh, ir jāuzlūko noteikti kā pozitīva attīstība, kas ir svarīgs solis gan uh, padomē, gan visai Eiropas Savienībai, ka šī jautājuma tiek skatīta tik augstā līmenī. Tas ir svarīgi nākotnē. Ir jādomā par 2014. un 2015. gadu, par vienotā tirgus izstrādāšanas termiņiem, Viss šie aspekti ir svarīgi. Un jāatceras arī traģi, nesenie traģiskie e, notikumi Kiprā, kas notikuši šodien un e, vakardien, e, kas vēlreiz apliecina, ka neviena valsts nevar būt vientuļa sala. Mums visiem ir jābūt solidāriem un ar vienotu infrastruktūru, eh, kas arī bija doma, ko mēs paturējām prātā eh, Ungārijas prezidentūras laikā. Runājot par Polijas prezidentūru un ko mēs varētu Polijai ieteikt, te es gribu atgriezties pie komentāra, ko priekšsēdētājs eh, šodien izteica. Gribu jums vēlreiz norādīt, ka Ungārijas prezidentūra bija īpašā situācijā pirmkārt tādēļ, ka bijām ļoti veiksmīga trio uh, sastāvā uh, un uh, bijām pēdējā uh, valsts šajā iepriekšējā tri trijotā, tā bija mūsu privilēģija, un 2011. gads, uh, kā saprotam, ir ļoti uh, lielisks jau uh, ar to, ka uh, šogad prezidentūras pirmkārt bija Ungārijai un nākamais tagad Polijai. Mēs tikāmies uh, ar Bublakungu, ar viņa uh, Eh, kolēģiem un Ungārijas un Polijas prezidentūras jau ir sākuši sastrādāties un sa sadarbība bijusi veiksmīga. Tāpat esam nu, eh, jau apsprieduši eh, komunikāciju enerģētikas jautājumos un e, abas, gan Ungārija, gan Polija, ir devušas nozīmīgu ieguldījumu darbvirzībai uz priekšu. Tāpat Kjaskungs, kas šodien e, runās, e, arī jau ir izskatījis svarīgas tēmas. Diemžēl e, nevaru tagad detalizētāk jums atbildēt, jo tad jau šķistu, ka es jums norādu, ko darīt. Tas, tā, protams, ir jūsu polijas izvēle. Un ceru, ka jums izdosies arī īstenot savus šos neatkarīgi pieņemtos lēmumus. Tētē atbildēšu uz Dekau kundzes e, jautājumu. Gribu vienkārši norādīt, ka e, e, runājot par Nabuko. Jā, šeit situācijas attīstība ir aizkavējusies un notiek lēnām. Uh, Eh, cik lielā mērā par to ir atbildīga Ungārija, man ir grūti pateikt. Var tikai norādīt, ka iepriekšējo dažu mēnešu laikā mums ir izdevies panākt nopietnu virzību uz priekšu. Es, eh, ministra kungs un komisārs eh, piedalījāmies, apspriedām situāciju ar iesaistītajām valstīm. Mēs devāmies uz Turciju, uz Antāliju, kurā apspriedām šos jautājumus. Iesaistījās viss saistītās e, valstis un to enerģētikas pārstāvji, kas e, parakstīja TSA e, nolīgumu no, un diskutējām par šo jautājumu. Tik izstrādāts jauns dokuments, jauna vienošanās par to, kā īstenot Nabuko projektu, īpaši tā tehniskos aspektus. Tā kā iepriekšējo dažu mēnešu laikā, vēl Ungārijas prezidentūras laikā, esam novērojuši darbu virzību uz priekšu. Un domāju, ka tas palīdzēja Nabuko attīstībā. Esmu pārliecināts arī, ka komitejas domā par gāzes e, infrastruktūru. Un e, Nabuko un Dienvidu koridors e, šai saistībā ļoti nozīmīgi aspekti. Man ir vēl viens komentārs. Vēl papildus Nabuko mums vajadzētu runāt arī par ziemeļu koridoru, kas tāpat eh, nebūtu aizmirstāms. Eh, Višegradas eh, grupa, ko pieminēja kāds no iepriekšējiem runātājiem, ir viens aspekts, un tāpat jādomā par enerģētikas politiku visā Eiropā. Zinām, attīstība ir panākta, un mēs nedomājam, ka tie ir tikai Ungārijas prezidentūras panākumi, bet es domāju, jūs zināt, ka Barozo kungs. Uh, Eh, arī piedalījās, tika aicināts uz Višagradas četri eh, sanāksmi, piedalījās arī Rumānija un Bulgārija, un kopā eh, tika izveidota augsta līmeņa darba grupa, kas pārdomātu enerģētikas koridoru veidošanu nākotnē. Un no Ungārijas kontaktpersona esmu tieši es, un es labi pārzinu darbu attīstību Eh, un novembrī eh, Polijas prezidentūras laikā cerami noturēt otru neformālo sanāksmi, un ka līdz tam jau darbosies arī rīcības plāns attiecībā uz gāzi, naftu un elektrību. Š eh, uz šiem trim sektoriem vienotā veselumā, nu, un ceram, ka līdz tam jau izdosies izstrādāt plānus, kurus varēs tad pārņemt tālākās prezidentūras. E, ir svarīgi paturēt prātā enerģētikas e, piegādi un drošumu, un eh, vienoto enerģētikas tirgu. Es katrā ziņā uz šo projektu raugos kā uz ļoti nozīmīgu un ceru, ka tas tiks īstenots pēc iespējas drīzāk. Te jau daļēji sniedzu atbildi eh, runātājiem, kas eh, pieminēja sadarbību un koordinācijas ar dažādām valstīm. Nākamais par investīcijām. Te mēs sekojām līdz darbam, kas notika komisijai, tīpaši, ko veica eh, komisārs Otingera kungs. Un mums ir eh, jāstāsta, kas notiks saistībā ar jauno daudzgadu finanšu iet schēmu un ar to saistītajām diskusijām. Tas, ko esmu novērojis, ko visi esam redzējuši, ka investīcijas ir nepieciešamas un eh, attiecībās tām ir jānosaka prioritātes, par kurām visi vienojas. Protams, ka mēs nevaram eh, visus investīcijas nodrošināt ar nodokļu maksātāju naudu. Tas nevar nākt tikai no dalību valstīm vai Eiropas Savienības. Te ir jāiesaistās arī privātajam sektoram. Un eh, komisija to arī ir atzinusi. Ir nosprausti eh, nopietni mērķi lielajām Eiropas enerģetikas firmām. Nākamais atbildēšu Karvaljo kundzei. Paldies par uzdoto jautājumu. Vides komitejām nebija prezidentūras prezentācijas, bet tomēr mēs uzskatām, ka ir ļoti nopietnas arī šis jautājums. Uzskatām, ka atsevišķos jautājumus mēs noteikti varētu panākt lielāku progresu, un mēs ticam, ka var not, varam noturēt starptautiskas pārunas, kā Durbanā ar Ķīnu, ASV, Krieviju. Un mēs jau zinām, ka šajās valstīs nostāja atšķiras no mūsu no, nostājas. Te varētu rasties zināmi riski, tāpēc Eiropai jābūt vienotai. Jau pagātnē nākotne e, Ungārijas e, ir centusies uz, e, būt kā līderis šo jautājumu izskatīšanā. Tas nav bijis viegli, tomēr es domāju, ka zinām panākumi tiks sniegti. Un te ir jārunā par diviem aspektiem. Viens par to, kā mēs panākam vienošanās Eiropas Savienības iekšienē attiecībā uz 2020. gada stratēģiju 26 dalību valstis bija vienotas savā nostājā un uh, pat uh, Eiropas Savienības iekšienē ir zināmas uh, pretrunas, un uh, mēs kā iepriekšējā prezidentūras valsts uh, to novērojām un centāmies risināt, cik labi vien varējām, un vēlam arī polijai panākumus cenšoties panākt vienprātību. Nākamais atbildot to dīkungam. Jā, mēs bijām jaunā es, trio, jaunā, pirmais jaunā veida trio, un tagad darbojas otrais eh, trio. Nu, eh, ne, es eh, nevaru apgalvot, ka mēs nosprādām noteikti kā paraugu, kā rīkoties Polijai, bet ceru, ka šī prezidentūra pārnes ir Polijai bijusi veiksmīga. Mēs sastrādājāmies ar iepriekšējām prezidentūrām, kas bija divām pirms mums, un ceram, ka arī nākamajiem ja trijo izdosies veiksmīgs darbs. Nākamais par energo efektivitāti te es gribētu, um, es gan negribu jūs aizkavēt pārāk uh, ilgi, bet uh, šis ir jautājums, kas man tiešām interesē. Uh, primārā enerģetikas, uh, primārais enerģetikas patēriņš 2020. gadā ir 10% uh, energoefektivitātes izmaiņa, tas ir tātad. Uh, Eh, nesenā pagātnē komisija lēma eh, ieviest eh, labojumu, kas šķita nepieciešams. Un pēc tam tiks izstrādāts energoefektivitātes plāns, kas tiks pārskatīts dažu gadu laikā. Plāna pārskatīšana būs iespēju lūkoties uz Eiropa 2020 stratēģiju, uz nacionālajām rīcības plāniem, ņemt to visu vērā un pārdomāt, kas ir izdevies, kas nav. Šai brīdī mēs arī varēsim saprast, vai na eh, nacionālos mērķus ir jāpārskata. Iespējams, ka komisija arī izstrādās kāds priekšlikums, bet to mēs varēsim konstatēt tikai tad, kad pārskats notiks. Tiks izstrādāt uh, padoms uh, nostāja, un, kā saprotu, komisija arī ir izstrādājusi uh, Eh, dokumentu, eh, kas skat šo jautājumu un nākotnē izskatāmos jautājumus arī dzām, bet, nu, tā jautājot ir polijas eh, prezidentūras atbildības sniegt savu viedokli par to. Energoefektivitāte. Ļoti svarīgs jautājums. Val publiskiem sektoram ir jārāda piemērs mums vajadzētu vienotas atsauces, uz ko, ko ir uzsvērusi e, Ungārijas prezidentūra, un tas būtu attiecināms tikai uz nacionālām e, valstu iniciatīvām, bet e, arī reģionālā un vietējā līmenī. Ir jārisina visas konstatētās problēmas. Arī runājam par eh, mazākajiem projektiem, par eh, tīkliem, par infrastruktūrām, ir jāstrādājas ar visiem eh, partneriem veiksmīgā veidā. Mums ir jāveicina investīcijas un jāpārliecinās, ka īpašniekiem un investoriem ir interesi iesaistīties. Ir jāiesaist ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī industrija. Tāpat mums jāiesaista jauni dalībnieki, um, mērķu sasniegšanai un jāpārliecinās, ka neviens nav atstāts ārā. Par energoefektivitātes programmām nacionālā līmenī Ungārija pie tā jau ir sākuši strādāt. Mums ir nacionālais rīcības plāns energoefektivitātei, um, un uh, to šobrīd uh, izskata valdība. Pie tā strādājam. Mums vajadzētu pārskatīt līdz šim notikušo un jālem par nākotnē padarāmo. Mēs gribam eh, būt eh, efektīvi eh, arī attiecībā uz budžeta izmantojumu un censties panākt energoefektivitātes uzlabojumus. Runājot par industriju. Domāju, ka tā varētu uh, darīt vairāk, lai sasniegtu labāku energoefektivitāti. Piemēram, e, emisiju e, tirzniecības e, schēma varētu darboties veiksmīgāk. Tāpat mums vajadzētu gudrākus tīklojumus, tīklus, un patērētājiem ir jābūt piekļuvai visai informācijai. Tas sniegtu iespēju pilsoņiem, iespēju pievienoties mērķu sasniegšanas procesam. Uh, Visbeidzot, eh, pieminēšu eh, daudzgadu eh, finanšu plānu. Domāju, ka vajag Eiropas Savienībā izmantot visus pieejamos mehānismus, cik efektīvi vien iespējams. Un mums vajadzētu konstatēt jomas, kurās iespējams panākt energoefektivitātes uzlabojumu. Liels paldies, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies! Eh, uz visiem jautājumiem tagad atbildes ir sniegtas. Es gribētu pateikties vēl sekretāru kungam un gribētu vēlreiz lūgt nodot mums pateicības vārdus pārējiem Ungārijas prezidentūras pārstāvjiem. Sirsnīgs paldies jums visiem! Labi, dāmas un kungi, nu tad pārēsim pie nākamā darba kārtības punkta. Es laikam prātru. Nu tad nākamais darba kārtības punkts. Un pirms tam arī tāds neliels paziņojums, ka man neesmu aizmirst. Tagad ir zālē nedaudz vairāk kolēģi nekā iepriekš. Mūsu sekretariātā darbinieki nemitīgi mainās. Pienāk jauni, citi aiziet no darba. Un šoreiz ir tāda neparasta situācija, jo Mūs ir pametuši divi sekretariā darbinieki, kas ļoti ilgi ir strādājuši ko, kopā ar mums - Lala Garšvija Gomeša un Elēna Šarpenķie kundze. Abas kolēģi šeit ļoti ilgi strādāja no sekretariātā. Un es gribētu teikt, ka viņas pieder pie tiem cilvēkiem, uz kuriem vienmēr darbā var paļauties. Viņas ir darbā ieguldījušas milzumu daudz laiku, un es domāju, ka Mums tagad ir iespēja ļoti, ļoti sirsnīgi pateikties šīm abām kundzēm par lielisku sadarbību, par uh, ļoti labu darbu un vēlēt viņiem jaunajos, veicot jaunos pienākumus, uh, tikpat daudz prieku un panākumu. Liels paldies jums un visu to labāko nākotnē! So, dann darf ich den nächsten Tag. Labi, un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Eiropas Savienības politiskā nostāja ITU 2012. gada pasaules radiosakaru konferencē. Notiek ļoti daudzas konferences, un viena būs veltīta šai tēmai, un varbūt, ka nav nepieciešams ilgi par to runāt. Te bija mēģinājums, nu runa ir par to, ka uh, kaut kad tuvākajās plenārsēdēs mums vajadzētu noturēt eh, debatas un pan, nu, pieņemt rezolūciju attiecībā uz pasaules radio sakaru konferences 12. gadā. Maijā tika pieņemts lēmums izstrādāt rezolūciju un uzdot mut, jautājumus komisijai, uz ko jāatbild mutiski. Tas ir saskaņā ar eh, reglamentu 15. pāntu, un tādējādi tiktu garantēts, ka Eiropas Savienība šajā starptautiskajā sarunās runāt vienā balsī. Tiek respektēts Eiropas intereses, un uh, lai tiktu panāks arī šāds garantijas. Un šeit ir arī runa par to, ka mums Eiropas uh, Savienības uh, būtu jāatgādina Eiropas Savienības politika attiecībā uz radio sakaru, uz radio frekvenču spektru. Uh, Mums skaidri jānorāda šīs politiskas prioritātes, jūs jau atceraties, kāds mums bija debats, kad runājam par Hokmarkungu ziņojumu. Mums ir jāsagatavojas arī pasaules konferencē šajā sakrībā. Kolēģis Hokmarks ir ļoti smagi strādājis pie šiem jautājumiem, bet viņš, diemžēl, vēl nav ieradies, viņš ir nokavējies, un tur mēs neko nevaram mainīt. Mums ir saņemt 26 grozījumi, ir panākt vienošanās par tekstu, kuru varētu uz balsošanu likt jau rītdien Un šodien bija arī tāda norāda, ka mēs varētu rītdien balsot blokā par šiem grozījumiem. Ja neviens neizteiks pretenzijas, tad rītdien tā arī darīsim, tādējādi mēs aiztaupīsim laiku, un tad rīt mēs varēsim par to arī tā vienoties un tā arī rīkoties. Šobrīd man nav nekā tālāk norāžu, bet es zinu, ka tikau kundze vēlējās vēl izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man nav komentāri attiecībā uz jūsu priekšlikumu. Es gribēju tikai nedaudz piebilst vēl pie tā, ko jūs sacījāt attiecībā par šo radiosakaru konferenci. Vai man to darīt tagad vai vēlāk? Nu labi, tad es tagad izteikšos. Šī konference ir ārkārtīgi nozīmīga, jo šeit ir runa par radiofrekvenču spektru, ar pašreiz pieejamo spektru nepietiek, un tāpēc mēs runājam par tādu ļoti kritisku resursu. Eiropas parlaments jau atkārtot ir pieprasījis labāku sadarbību un arī īstenot radiofrekvenču spektru harmonizāciju. Ticis izstrādāt, tikus izstrādāt arī rezolūcija, uh, kurā ir runa par radiofrekvenču spektra harmonizāciju, lai šos resursus labāk izmantotu. Un tāpēc mēs turpināsim um, īstenot Eiropas Savienības pozīciju, uzstāsim uz to proti norādīsim, ka ir jāņem vērā dalību valsts subsidiartāte un kompetences, bet tajā pašā laikā ir jāpanāk labāka koordinācija un labāka radiofrekvenču spektra sadalīšana. Es domāju, ka šajā konferencē vajadzētu vairāk runāt par dažādajiem traucējumiem kas ir vērojami tīpaši robežu reģionos, tur, kur beidzas, teiksim, Eiropas Savienība un uh, reģionos, kas robežojas ar trešajām valstīm. Tas ir ļoti būtiski arī attiecībā uz mobilo tēlruņu lietotāju drošību. Šīs prasības noteikti ir jāievēro. Mūsu rezolūcijā vajadzētu norādīt arī uz Eiropas Savienības kosmospolitikas mm, jautājumiem. Es te domāju projektu Galileo un GNSS projektu. Tas ir jaunais navigācijas projekts. Es domāju, ka šis, šie jautājumi ir ļoti būtiski. Kā es jau sacīju, prioritātes ir pirmkārt radiofrekvenču spektrs, un otrkārt risinājums attiecībā uz uh, traucējumiem robežu reģionos. Labi, ja vairāk neviens nevēlas izteikties. Ak, nē, Hokmarkungs. Vai jūs vēlaties kaut ko sacīt, lūdzu? Paldies, es atvainojos, ka es aizkavējos. Šeit Eh, pie ēkas bija piestājies eh, autobuss ar eh, turistiem un nestrādāja pēc tam lifts, un tas viss lika man nedaudz aizkavēties. Es gribētu runāt par rezolūcijas priekšlikumu un par um, tekstu. Jāsaka, ka tekstu rakstīt bija diezgan viegli, mēs varējām vienoties daudzos jautājumos, visas politiskās grupas arī bija diezgan vienprātīgas. Tas, protams, ir ļoti labi, bet ir vērts arī to pasvītrot. Ir atsevišķas lietas šajā tekstā, kas ir pretrunīgas. Un tas signalizē, ka pēdējos mēnešos mēs esam izvērsuši diezgan labu diskusiju par to, kādas reformas ir nepieciešamas radiospektru sakārtošanas jomā. Eh, runājot par šo konferenci 2012. gadā. Tā ir strateģiski svarīga konference, un te ir vairāk iemeslu, kāpēc. Eh, pirmām kārtām tāpēc, ka mm, mums ir jāsakārto radiofrekvenču sadalījuma jautājums, un arī tas eh, mums jāvienos par to, ko tad mēs runāsim nākamajā pasaules radio sakaru konferencē, kas notiks 2015. gadā. Darba kārtība šeit nākamajai tiks noteikta tagad. Uh, Un tāpēc mums ļoti svarīgi ir um, arī atzīmēt to, ko mēs izstrādājam parlamentā, visus priekšlikums, lai tie būtu iestrādāti nākamajā darba kārtībā. Atgriežoties pie rezolūcijas, kā jau teicu, bija diezgan viegli vienoties. Mēs ātri pieņēmām dažādus viedokļus, arī atsevišķu un dažādo politisko grupu, dažādās perspektīvas. Un um, Varbūt šoreiz tiešām nav nepieciešams runāt ilgi un gari. E, Vienkārši gribēju jums pateikt, ka darbs bija ļoti īss un labs un kodolīgs, tāpēc es gribētu pateikties pilnīgi visu grupu pārstāvjiem. Lielas paldies visiem! Un vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst. Tāda doma sakarā rezolūcija. E, Tas nav ierakstīts rezolūcijas dokumentā, bet e, varētu ņemt vērā nākotne. Spektrs un telekomunikācijas. Šīs jomas attīstās ļoti ātri modernā sabiedrībā. Un diezgan dīvaini ir tas, ka šajā jomā mums ir ārkārtīgi liela birokrātija. Mēs ļoti birokrātiski eh, risinām šos jautājumus. Globālā konference notiek reizi trijos vai četros gados laikā, kad viss tik ātri attīstās. Tā ir tāda tradīcija, kas saglabājusies no pagājušā gadsimta 20. gadiem. Vajadzētu tiešām padomāt, kā sakārtot šo jautājumu tādā globālā jomā. Tas, kad nav saistībā ar šo te eh, rezolūciju. Paldies! Paldies! Jūsu pēdējais apsvērums ir ļoti vietas. Procedūra skaidra, viss ir pateikts. Balsosim rītdien. Un tāpēc pāriem pie sestā darba kārtības punkta, proti sestais punkts. Gribētu sveikt mūsu vidū Potočniku kungu, kurš ir atcer direktors. Un tad tulīt pat ķersimies klāt šai tēmai. Lūdzu. Fine, fine. So, meine Damen und Herren, Sie sehen. Labi, dāmas un kungi. Es gribētu sveikt vairākus viesus. Alberto Patočnika kungāts ir direktora, blakus ir arī regulātora padoms priekšsēdētājs un, uh, un priekšsēdētāja vietnieks Boila kungs. Abi divi ir ieradušies viņam līdzi bet vispirms uzstāsies Patočnika kungs, ja es pareizi sapratu, un pēc tam mums būs arī diskusijas. Jāraugās tikai, lai ja, mēs varam izskatīt arī pārējos atlikušos darba kārtības punktus, tāpēc skatīšos pulkstenim līdzi. Patočnika kungs, lūdzu, ja jūs vēlties, jūs varat sākt savu uzrunu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Esmu ārkārtīgi pagodināts. Un liels paldies jums par šo iespēju šeit uzstāties. Man bija līdzīga iespēja šeit uzstāties apmēram pirms gada, īsi pirms tam, kad man iecēla par energoresursu sadarbības aģentūras direktoru. Tā laikā mēs runājām par jūsu cerībām un maniem plāniem, un jāatzīst, ka šodien esmu gandrīz teikt, ka šodien esmu gatavs jau stāstīt par sākotnējiem sasniegumiem un arī panākumiem aģentūras darbā. Molga kungs eh, ir aģentūras valdes priekšsēdētājs, viņš ir arī eh, Eiropas energo regulātors organizācijas priekšsēdētājs, un tad vēl ir Bolsa kungs, kas ir priekšsēdētāja vietnieks eh, Eiropas energo regulātora aģentūra. Es jums gribētu pastāstīt īsumā par sasniegumiem aģentūrā, kā mēs esam izpildījuši darba programmu šim gadam un kā te ir mūsu darba programma nākamam gadam. Jāsaka, regulātori padomu ļoti nesen ir pieņēmuši šo darba programmu. Kopš manas pēdējās runas šeit mēs esam kontaktējušies. Jūs esat izveidojuši savu kontaktgrupu, arī mēs tādu izveidojam. Mēs kontaktējāmies kontaktgrupā decembra mēnesī, pēc tam mēs arī izplatījām progresu ziņojumu, un es saprotu, ka arī mana prezentācija, ko teicu maija fórumā, arī ir, ir izplatīta visiem deputātiem, kas par to interesējās. Paldies par iespēju arī stāstīt par tālāko progresu šeit šodien. tagad paskatīsimies, kas ir noticis uz šo brīdi. Pagājušajā gadā septembra vidū es stājos savā amatā Briselē. Oktobra mēnesī mēs sākām veidot komandu. Tas bija diezgan ātri pēc manas iesaušanas. 26. novembrī mēs parakstījām līgumu starp aģentūru un Slovenijas valdību par mītnes vietu. Jāsaka, esmu ļoti pateicīgs Slo Slovenijas valdībai par ļoti tādu sadarbības gaisotni līguma slēgšanas laikā. Mēs sākām sarunas jūnijā un novembra beigās mēs jau spējām parakstīt šo līgumu. Tas nozīmē, ka 1. februārī 2011. gadā mēs pārcēlām savu darbības mītni uz Ljubljana un tā, kopš tā laika arī aģentūra strādā Ljubljana. Droši vien dzirdējāt arī no Ungārijas valdības. 3. mārtā šajā gadā mēs eh, sākām eh, darboties. Tas ir vienlaicīgi ar trešās energo paketes stāšanos spēkā. Mēs šeit eh, arī redzam, kādā veidā mēs atklājam mūsu ofisu Un tagad mēs Ljubljanā darbojamies e, kopš marta mēneša, un šeit jūs varat redzēt arī vietu, kur strādā mūsu darbinieku komanda. Tālāk par personāla pieņemšanu. Mēs sākām pieņemt darbiniekus pagājušā gadā. Īstenībā atlase jau sākās pirms es stājos amatā, to darīja komisija. Es gribētu pateikties DG Energy un citiem ģenerāla direktorātiem par atbalstu personāla atlases procesa Tad mums ir 52 eh, darbinieki, es un 51, un desmit no tiem desmit ir nosūtītie nacionālie eksperti. Šobrīd 23 jau strādā Ljubļana, izskaitot arī vienu cilvēku mūsu sakarbirojā Briselē. Tad vēl ir astoņi darbinieki, kas arī ir iecelti un apstiprināti, un viņi sāks darbu no līdz oktobrim, un tad vēl ir arī rekrutēšanas process, 16 darba vietas ir, jebkurā gadījumā mūsu plāni ir pabeigt mm, šo personāla atlasi līdz gada beigām, varbūt izņemot vienu vakanci. Uz gada beigām mums būs 52, 53 vai 52 vakances, kas būs jau aizpildīts, un visi šie cilvēki strādās Ljubļana. Eh, Valsts piedarība nav bijusi nekāds kritērijs. Mēs nevaram tādu kritēriju izmantot personāla aplase, bet eh, šobrīd mūsu procedūra rezultātā ir tā, ka ir dažādi dalībvalstu pārstāvji. Esmu ļoti priecīgs par to, jo tas ir viens no aspektiem, kas ir ļoti svarīgs aģentūra darbā. Uh, lai arī tas nav tāds mērķis vai kritērijs, mums ir palaimējies, un mūsu darbinieki pārstāv plašu dalību valstu spektru. Un tālāk es gribētu jums pastāstīt, kādā veidā mēs īstenojam darba programmu šim gadam. Jūs droši vien zināt, ka ir vesela rinda aktivitāšu mūsu 2011. gada programma Mēs strādājām ar atzinumiem par ENSO statūtu, statūtiem. Mēs ENSO un ENSOG izanalizējām, gribam, lai tās varētu uh, operēt kā jaunas iestādes. Tālāk mēs strādājām pie virzošiem dokumentiem, kriteriju principi, uh, tīklu kodiem. Tad mums bija arī tādas vadlīnijas vesels piecas, kas mums bija jāizstrādā, tad vēl ir atzinuma rekomendācijas par, par abāb enso un arī par tīkla attīstības plānu. Tad mums vēl ir mandāts izskatīt to, kā tiek veidots inter-TSO kompensācijas fonds, lai arī vēlāk šis uzdevums tika izņemts ārā no mūsu darba darba kārtības. Tur ir stājās spēkā jauna regula, kur mums uzdevums tiek atlikts uz citu laiku, bet mēs strādājam ar to. Tālāk mēs arī uzraudzījām iekšējo enerģētisko tirgu un arī uzraudzījām reģionālās institīvas. Un šajos pēdējos aspektos mēs šobrīd esam sākuši šo monitoringu un turpināsim to nākamā gadā. Tad aktīvi darbosimies ar reģionālām institīvām. Kur mēs esam? Mums šobrīd šeit ir tāds grafisks mūsu aktivitāšu atspoguļojums līdz šim brīdim un arī līdz gada beigām. Šeit ir jau mans pieminētais ietver dokuments, kas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem no mūsu puses. Pateicoties sadarbībai ar nacionālām regulātoriem, ar ERGEK un ar citiem, pateicoties eh, sadarbībai, mēs esam sākuši publisko apspriešanos ar diviem ietveru dokumentiem. Vadlīnijām mēs sākām 3. martā šo publisko konsultēšanos, tajā dienā, kad mēs sākam arī oficiāli strādāt. Tad strādājam pie šīm vadlīnijām un citām Un līdz gada beigām vai augusta sākumā mēs šādas trīs eh, vadlīnijas varēsim arī izlaist. Un tad mēs esam arī teikuši savu atzinumu par statūtiem, dalībnieku sarakstu un nolikumu attiecībā uz ENSO. Un tad vēl mums ir citas ietveru vadlīnijas, kas ir darba programmā šogad, un mēs pie tām strādājam, un arī atklāsim publisko konsultēšanos vēlāk šajā gadā. Tālāk. Programma nākamajam gadam. Daļa no nākamgada programmas būs šī gada aktivitāšu turpinājums. Tad, kad mēs šīs ietveru vadlīnijas pieņemsim un komisija arī tās akceptēs, tad mēs nodosim ENSO. ENSO izstrādās tīklu kodus un tad atkal atgriezīsies pie aģentūras. Aģentūra izvērtēs šo vadlīniju atbilstību kritērijiem. Mēs turpināsim strādāt ar vairākām šīm vadlīnijām. Uh, Mēs strādāsim ar balansēšanu, ar interoperabilitāti gāzes sektorā, tad turpināsim to nākamā gadā. Un arī atvērsim jaunas tēmas, teiksim, vadlīnijās, strādāsim ar trešās puses pieeju, noteikumu tirsniecībai, datu apmaiņu un gāzes noli, nolīgumi. Mēs arī sa ceram saņemt no ENSOG tīkla kodus un pirms, un tad tālāk tie tiks apstiprināti komisijā un ies to ceļu, kā paredzēts normatīvos aktos. Mēs arī sniegsim savu atzinumu un rekomendācijas par ENSO darba programmām, arī par attīstības plānu. Un ļoti drīz mēs saņemsim šos dokumentus šogad par gāzi, nākamgad par elektrību. Šie atzinumi tiek izstrādāti vienreiz divos gados. Un ir paredzēts, ka vienu gadu mēs saņemam atzinumu par elektrību, nākamā gadā par gāzi, abas divas vienā gadā nē. Arī mēs strādājam ar uzraudzības aktivitātēm, uzraugām situāciju iekšējā tirgu. Un šogad, kā jau es teicu, mēs gribam ieviest indikātors un parametrus, kas ļaut mums uzraudzīt iekšējo enerģētisko tirgu nākamā gadā. Tās viss ir aktivitātes, kas ir saistīts ar rēmit īstenošanu. Un vēl viens aspekts ir reģionālo iniciatīvu dimensija. Līdz ar elektrības un gāzes iekšējo noteikumu īstenošanu reģionālā dimensija kļūs aizvien svarīgāka. Uh, Un mēs arī skatāmies, kā labāk stiprināt sadarbību arī šajā nozare. Un visbeidzot, remita īstenošana. Šeit šo te procesu arī mēs izsakojām ar milzīgi interesi, skatījāmies, ka šis jautājums tiek virzīts parlamentā padome. Uh, Mēs arī esam gatavi īstenot šo regulu, tad, kad tā tiks īstenota, mēs esam gatavi sākt sagatavošanas darbus un arī veikt īstenošanas aktivitātes, kas eh, pienāks, kas piekrīt mūsu aģentūra. Lūk, tādi ir mūsu panākumi. Es gribētu pateikties jums par uzmanību un priekšsēdētā kungs, es labprāt uzklausīšu kolēģu jautājumus un atbildēšu uz tiem. Liels paldies par šo precīzo un ļoti skaidro prez, rezu, prezentāciju, bet, nu, protams, ir arī daži jautājums. Vispirms, kolēģis Görgs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies jums arī par šo prezentāciju. Es vēlu jums visu to labāko. Iepriekšējā darba kārtības punktā mēs runājam par Ungārijas prezidentūru, un mēs uzklausījām, ko viņi ir paveikuši, un arī jautājumu, pirmajā darba kārtības jautājumā apspriedām vienoto energotīrgu Eiropai, runājām par to un uh, paudām cerību, ka no vārdiem nonāksim arī pie darbiem. Es ļoti ceru, ka pēc dažiem gadiem uh, tas, uz ko mēs ceram, kļūs par realitāti. Protams, mums būs šis vienotais energotirgus, bet jums šajā ziņā ir ļoti būtiska loma. Jums ir jāgūst panākumi, tas ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies, lai Eiropas vienotais ekonomika energotirgus labi darbotos. Un pēdējo punktu par šo remiti jautājumu. Es domāju, ka tas būtu arī tāds, tāds labs tests, vai šī vai šis darbosies. Es esmu ēnu referents no tautas partijas puses, un, protams, dažu pēdējo dienu un nedēļu laikā es esmu iesaistījies sarunās par remitu. Un, ņemot to vērā, es gribētu uzdot jums jautājumu. Pāraudzības uzdevumi un operatīvie uzdevumi. Jūs te runājām, piemēram, par to, ka galvenās bažas ir saistīts tieši ar statusu. Uh, Ikdienas pārādzības procesā, ko jūs gatavoties īstenot, kādi varētu būt papildus uzdevumi, kas būtu jāievieš un kas, teiksim, šobrīd vēl nepastāv? Kā jums šķiet, kas būtu nepieciešams papildus tam, kas jau šobrīd tiek īstenots? Un vai būs resursi, lai jūs varētu garantēt, ka darbs tiek veikts? Labi, un pamatā mans jautājums ir tāds, vai jums ir nepieciešama papildus līdzekļi. Uh, Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar pirmo jautājumu. Jūs jau noteikti rūpīgi sekot līdz kā attīstās likumdošana, kāds ir komisijas priekšlikums, un droši vien redzējāt, ka daudzos gadījumos mēs esam gājuši tālāk nekā komisija. Ir dažādas prasības, un mums ir jāievieš šādas prasības valstīs, kur, teiksim, agrāk nebija vienotas reģistrācijas. Un es gribētu pajautāt, uh, jūsu viedokli par jaunās sistēmas ieviešanu saistībā ar šo te vienoto reģistrāciju, kā jūs domājat, kā tas atsauksies praksē. Un tad vēl pēdējais jautājums par remit. Vairākās dalība valstīs mēs zinām, ka ir tirdzniecības nolīguma ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, tātad vienošanās ar trešajām pusēm. Kas notiks šajā sakrībā nākotnē, piemēram, lai izvairītos, piemēram, no negatīvas ietekmes, kas nāk no trešās, trešo valstu puses, un um, kā mēs varam novērst šādu negatīvu at, nu, risinājumu. Kolēģi Enšo, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu sveikt mūsu viesus. Pirmā rezolūcija par um, ACER aģentūras uh, Darbība bija ļoti interesēta. Es biju klāt, kad šī aģentūra Ljubļanā tika atklāta, tas bija 3. martā, un eh, es eh, secināju, ka atcer darbības nodrošināšanai viss ir eh, radīts un ceru, ka aģentūra arī varēs veiksmīgi darboties tālāk. Runājot par koordinācija starp uh, dalību valstu regulatoriem. Es domāju, ka šāda sadarbība ir nepieciešama, lai mēs varētu attīstīt ilgspējīgu Eiropu un lai mēs arī panāktu ambiciozos mērķus, kurus esam nosprauduši uz 2014. gadi, tīpaši attiecībā uz iekšējā tirgus padziļināšanu. Es ceru, ka šī koordinācija un energosistēma kohēzija uzlabosies Eiropas Savienības līmenī. Es zinu arī to, ka mērķis, ko jūs esat sev nospē, no, nosprauduši, ir saistīts ar atjaunīgajām enerģijām. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski un vajadzētu tiešām pieturēties pie šī mērķa. Jūs ļoti labi zināt, ka līdztekus Eiropas komisijas priekšlikumiem. Tiek sagaidīta atcer kompetenču, ka šeit ir uh, interešu sadursmes starp dalībvalstu kompetencijām un atcer kom kompetenci. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu rast iespēju, lai atcer varētu palīdzēt risināt sarežģītas situācijas saistībā uz uh, nu, kaut, kādām, kad, kaut kādiem strīdiem, uz robežām starp valstīm. Mēs šobrīd zinām, ka tas ir iespējams, bet nākotnē, tā kā dažu kolēģi Eiropas parlamentā jau ir norādījuši, varētu rast labāks risinājums. Viss ir atkarīgs no konkrētiem rezultātiem, prot no tā, kā nākotnē darbosies atcer aģentūra. Liberalizācijai būtu jānāk par labi iedzīvotājiem un jāpiedāvā labāks investīcija iespējas, un tas nedrīkstētu novest pie tā, ka. Daži kļūst vēl bagātākā, tas ir noticis vairākās valstīs, un šeit es kā piemēru varētu minēt arī Rumāniju. Uh, kur eh, gan izplatīšanas tīklā, bet ne, ne tikai šajā tīklā ir radušās problēmas. Dēļ tā, ka līguma sadalījums nav vienlīdzīgs. Jo, nu, piemēram, Rumānijā ir tādi cilvēki, kas to vien dara, kā iepērk no ražotājiem enerģiju un pārdot to tālāk ar tādiem ļoti augstiem procentiem un tādējādi gūs ļoti lielu peļņu. Es domāju, ka liberalizācijas rezultātā nedrīkstētu rasties situācija, ka cenas vēl vairāk pieaug, un tāpēc vajadzētu paturēt šo situāciju prātā un sekot tai līdzi. Ņemot vērā jaunos stat so attiecībā uz um, enerģētikas jautājumiem. Matirgar kungs vairāk jau ir norādījis, ka vairākām dalību valstīm vajadzētu pielāgot savas um, normatīvas Eiropas Savienības normām. Net gribētu norādīt, ka vairākām dalību valstīm joprojām ir ievērojams grūtības ar šīs likumdošanas īstenošanu, un tāpēc varbūt vajadzētu iejaukties un panākt to, lai šīs dalība valsts ātrāk un labāk īsteno attiecīgo likumdošanu. Šajā sakrībā es gribētu norādīt arī uz konsultāciju procesam attīstību, kam būtu jābūt konsekventai. Ir jāorganizē arī dažādi semināri, jāaptaujā iedzīvotāji. Ļoti būtiski ir ir tas, lai ACR kalpotu kā patērētāji informators, jo šobrīd patērētāji, tīpaši mājasaimniecības, nav informētas par savām tiesībām. Un tāpēc arī nevar šīs tiesības īstenot. Kāds pētījums liecina, ka tikai 12% no Eiropas Savienības patērētājiem uh, ir mainījuši enerģijas piegādātāju. Tāpat patērētājiem ir jāsniedz vairāk informācijas par energoefektivitātes jautājumiem. Vēl es gribētu uzsvērt to, ka atcer ir jāizteno pastāvīgs dialogs ar mums, ar Eiropas parlamentu lai mēs varētu palīdzēt aģentūrai panākt savus mērķus. Un runājot par grūtībām, kādu šobrīd piedzīvo nacionālajie regulatori, un tas varētu nākt par labu situācijas risināšanai. Es domāju, ka es ceru, ka atcer varēs visus savus mērķu sasniegt un ka stāties pretī izaicinājumiem, tā kā tas ir paredzēts 12. gada programmā. Es arī ceru, ka jūsu aģentūras darbība palīdzēs tālāk attīstīt Eiropas Savienību, lai tā kļūtu vienotāk un efektīvāk. Paldies! Eh. Turmis kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji! direktora kungs, vicepriekšsēdētāji. Pirmkārt, man jāatzīst, ka e, es aprīnoju ātrumu, ar kādu jums izdevās izstrādāt e, visu nepieciešamo un panākt, kā aģentūra var sākt darboties. E, arī 2011. gada darba programma aģentūrai šķiet, ka ir apstiprināta un veiksmīgi darbojas. Eh, paldies, ka izstrādājat arī kontaktbiroju, nodibinājāt kontaktbiroju Briselē. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka jūs uh, varat uh, pamatot savus uh, lēmumus tur, kur uh, atrodas lēmumu pieņēmēji. Man ir pieci komentāri. Pirmkārt, komisija savā daudzgad finanšu schēmā norādīja, ka grib atvēlēt 10 Eh, miljārdus eh, eiro enerģētikas eh, infrastruktūrai. Es joprojām neesmu pārliecināts, ka viss šī nauda ir nepieciešama, jo, manuprāt, enerģijas infrastruktūra ir regulēts biznes, tas ir 40-50 gadu investīcijas, kur ar, caur samaksu jūs gūtat, gūstat um, atmaksu par ieguldījumu. Un kād būs, kāds būs jūsu ieteikums. Ja mēs izsniedzam grantus, eh, tad uz kādiem kritērijiem? Ja kritēriju nav, tad eh, notiks eh, izkropļojumi. Un ja infrastruktūra saņem mm, grantu pabalstu, vai jums šķiet, ka infrastruktūras tātad pārvaldnieks noteiks zemāku, kas izmaksas enerģijai vai enerģijai? Eh, gāzai. Pretējā gadījumā mēs eh, maksāsim divkārt, eh, kā nodokļu maksātājs un kā patērētājs. Otrais, vai jūs varētu pakompensēt šo starppīlāru kompensāciju un kāpēc komisija atņēma daļu no jūsu pienākumiem? Un kā jūs raugāties uz pārobežu izmaksu pārnesi? Uh, Daži uzskatu, ka ir nepieciešams mehānisms, kā noteikt pārobežu izmaksu pārnesi. Vai esat uh, apsvērs šo jautājumu? Treš, treškārt par gāzes tirgiem. Mani vienmēr pārsteidz tas, ka mēs ieguldām tik daudz eh, naudas eh, gāzes vados ārpus Eiropas un tik maz uh, Eiropas iekšienē. Kā jums šķiet varētu uzlabot iekšējo gāzes tirgu? Ceturtais komentārs. Uh, prasi, eh, pieprasījums un piedāvājums, īpaši attiecībā uz elektrību. Kāds jums šķiet ir lētākais veids, kā Eiropa var nu, kā, novērst jaunus ieguldījumus. Es neesmu novērojis nekādu atsauci uz pieprasījumu un piedāvājumu jūsu programmā. Vai jūs to izpētīsiet nākamajā gadā par šo operatoru sadalījumu? Mēs norādām, ka ir nepieciešams um, papildus investīcijas, papildus koordināciju, bet kur ir sadalas sistēma pārvaldītāji? kā tie ir iesaistīti elektrības un gāzes eh, infrastruktūras pārvaldē Eiropā. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Tas ir sniegs paldies! Un tagad man ir tas gods dot vārdu mūsu komitejas deputātam, kurš ir eh, kļuvis par eh, Eiropas parlamentu viceprezidentu, vicepriekšsēdētāju. Redzat, dažkārt ir iespējams izveidot uh, labu karjeru arī esot vitra komitejas pārstāvim Čārls Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu laipnajiem ievadvārdiem. Un es tiešām eh, ļoti tā kā biju šīs eh, komitejas eh, priekšsēdētājs, ļoti varēju vēlēties kļūt par Eh, vicepriekšsēdētāju eh, parlamentam, lai arī iepriekšējais darbs bija izaicinošs. Tēt uzmetu eh, nesen acis pulksnim un konstēju, ka sanāksme nav nemaz bijusi tik ilga, bet tad konstatēju, ka tas ir tikai tāpēc, ka pulkstens rāda nepareizu laiku. Nē, es ļoti rūpīgi sakoju līdzi. Bet, nu, tā tad. Pirmkārt, pirmkārt paldies Patočnikungam, paldies arī Baldskungam par to, ka ieradāties. Ir ļoti patīkami jūs šeit redzēt. Un e, tepat laikā gribu jums atgādināt, ka mēs rūpīgi iekļāvām likumdošanā iespējas e, jums ierasties e, un mūsu komitejā un mūs izmantot kā atspēriena punktu uh, Eh, platformu, eh, lai apspri, kur apspriest jautājumus, kas jums šķiet svarīgi. Eh, šobrīd runājot um, avīšu terminoloģijā, ka ja nav sliktu ziņu, tad nekādu jaunumu nav un šķiet, ka tā ir jūsu situācija. Bet, nu, mēs priecātos arī nākotnē, kad jums ir iespēja, ka jūs uh, mūs uzrunātu um, arī atsevišķi no uh, komisijas un uh, nāktu neatkarīgā uh, Uh, savā statusā. Uh, neraksturīgi politiķim es interesējos par, uh, par desmit gadas attīstības plānu un tā ietekme uz NSOI un NCG, jo enerģētika ir ilgtermiņa plāni. Un es gribētu zināt, vai jums ir vēl kādi papildus komentāri? par to, kāda attīstība panākta eh, šajos plānos, vai ir eh, radušās kādas jaunas atklāsmes, un vai jums šķiet, ka desmit gadi ir eh, piemērots laika ilgums. Kad strād, mēs iepriekš strādājot pie enerģētikas direktīvas iekļāvām 15 gadus, kas šķita piemērots laika ilgums, lai izstrādātu jaunu infrastruktūru. Uh, ņemot vērā, kādas izmaiņas notikušas tirgo. Sakiet, vai jums par to ir bijušas kādas pārdomas? Un kā jūs kā regulators plānojat uh, strādāt ar izplatīšanas sistēmu operatoriem? Tas būtu pirmais nozīmīgais jautājums. Otrkārt, ar prieku uzklausīju, uh, uh, kā jūsu nolīgums ir uh, veiksmīgi pieņemts, un to um, es uh, saku arī kā uh, parlamenta um, aģentūru darba grupas pārstāvis. Un kā iespējams zināt, atsevišķas aģentūras atrodas uh, visai attālu no Briseles. Un, kā iespējams zināt, mēs uh, gribējām ieteikt, lai jūsu aģentūra atrodas pašā Briselē. Uh, Sakiet, vai jums ir kāds papildus pārdoms par šo uh, nolīgumu paturpinājumu? Ja nē, tad uh, ar prieku uzklaus, ka uh, viss norisinās veiksmīgi. Trešais jautājums. Par aģentūras lomu. Gadījumā, ja notiek N-1 notikums. Vai esat to pārdomājuši? Protams, pirmkārt, eh, tas ir saistīt, jautājums, kas jāuzdod eh, transmisijas sistēma operatoriem, bet eh, mani interesētu, kā jūs ar šiem operatoriem sadarbotos šādā notikumā. Kā zinām, nesen tieši šāds negadījums vienā dalība valstī notika. Nu, man te ir prātā viena vidusjūras dalība valsts kā klots atgādina, notika uh, liela, uh, tad uh, liels negadījums uh, dalībvalstī, kas plānojusi ir slēgt savu, savas atomelektrostacijas, bet katrā gadījumā es gribēju zināt, kā jūs raugāties uz aģentūru un regulātoru lomu šādās situācijās, vai jūsuprāt, jums ir jāstāv maliņā vai arī jāiesaistās koordinācijas procesā. Paldies! Gut, danke schön. Dann darf ich jetzt. Äh Liels paldies! Tēt atkal vārds Patočnika kungam. Uzklausījām daudzus jautājumus. Nu, kā saprotu, arī Monksa kungs gribētu iesaistīties, vai Patočnika kungam nav iebildumu, vai jūs ļausiet Monksa kungam sā, sākt vispirms? Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, arī es gribu apsveikt Čičas eh, kungu par to, kas kļūst par vice eh, priekšsēdētāju Un eh, mums bija tas prieks strādāt eh, ar jums kā ar šīs eh, komitejas priekšstādātāju, un es domāju, ka jūs esat pilnībā nopelnījis savu karjeras pak nākamo pakāpienu. Mēs ar kolēģiem esam bijuši ārkārtīgi priecīgi, un te es neglājumoju par to, ko šī komiteja un parlaments paveikuši enerģētikas jomā pēdējo kādu laikā. Es domāju, ka šis darbs ir bijis e, ļoti novietns un situācija ir uzlabojusies, it īpaši attiecībā uz aģentūru. Bet arī kopumā domājot par visu enerģētikas e, sektoru. E, es gribu atbildēt uz pāris jautājumiem. Eh, pirmkārt, norādot, ka eh, ir eh, sadarbība, pastāv sadarbības starp nacionālajām enerģētikas iestādēm un aģentūru. Tas notika jau, kad likumdošana tika sākta ieviest, un esošais lielais darba sloks, kas kuļas uh, uz eh, aģentūru arī atspogļo darbu, kas tiek uzlikts katrai eh, nacionālajai regulatorajai iestādei. Eh, šīs iestādes arī piedāvā savus resursus aģentūrai, lai darbs tajā varētu notikt. Gan attiecībā uz telpām, uz sanāksmju zālēm, tā kā kas nozīmē, ka aģentūra šeit var darboties ar minimālām vai pat nekādām izmaksām. Uh, Eh, nākamais eh, sadarbība ar nacionālajām regulatorijām iestādēm, kas strādā aģ arī aģentūras uh, iestādē notiek, un arī ārpus aģentūras caur cija, bet tās ir vienu otru papildinošas attiecības, nevis uh, savstarpējā konkurencē esošas. Es neesmu redzējis nekādus uh, pierādījumus, nekādas uh, zīmes, ka te, starp tām pastāvētu uh, konkurence. Un tagad uh, atgriežos pie Enčūs uh, kunga jautājumu par koordināciju. Domāju, ka ir panākts nopietnas uzlabojums attiecībā uz koordināciju. Daļai tāpēc, ka mēs tiekamies tik bieži. Mēs tiekamies vismaz divas dienas mēnesī, dažkārt biežāk. Un darba grupu eh, līmeņa sadarbība ir eh, ļoti vērtīga. Daļai mēs tā darām, tāpēc, ka esam spiesti, bet no otras puses tāpēc, ka izaicinājumi enerģētikas eh, sektorā joprojām saglabājas milzīgi. Bet ir jomas, kurās mēs darbojamies atsevišķi no nacionālajām iestādēm. Pirmkārt, tas ir me, aizpildīt uh, tās jomas, kuras nevar īstenot nacionālās iestādes, kā arī strādājot, piemēram, ar Krieviju un ASV. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi pārliecināties, ka tas, par ko parlaments vienojās trešajā paketē, ka um, tas tiek īstenots atbilstoši. Ir ļoti svarīgi, lai īstenojot šos uh, lēmumus dalību valstis uh, nepaļautos tikai uz nacionālajām regulatorijām iestādēm. Un es ceru, ka jūs, Patočņikungs, e, pārliecināsieties, ka e, komisija tiešām pievērš uzmanību šiem aspektiem. Trešā joma, un, ko es īsumā pieminēšu, ir e, kompetenci paplašināšanās, ko uzspiež atsevišķas dalībvalsts. Jā, es nerunāju par suverenitāti, un es tā varu darīt, Sadarbības dimensija eh, liek aģentūrai pieņemt papildus pilnvaras. Remit tika ieviests pat pirms eh, aģentūra to pārdomāja. Un to es eh, redzu kā dabīgu procesu, kas darbosies pretēji nacionālajai instinktīvajai aizsardzībai. Eh, Lielas paldies, ka ļāvāt man izteikties. Eh, es tēt runāju par vispārīgākiem jautājumiem un tēt atkal dod vārdu eh, direktoru kungam, patočniku kungam. Paldies! Centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet, nu, ceru arī, ka kolēģi man palīdzēs. Jorga kungs, jūs galvenokārt interesē remit. Un tas, kāda veida darbības plānojam īstenot. Kā jau pieminēju, mēs e, gatavojamies, un vairāk regulatori ir uzsākuši pilotu pētījumu par to, kā e, tirgus pāraudzība ar remitu palīdzību varētu tikt attīstīta. Un šobrīd mēs eh, pētam pētījuma eh, rezultātus un cenšamies izdarīt secinājumus, eh, iedibinot paši savas procedūras. Es te varu saskatīt divas dimensijas. Pirmkārt, mums ir jābūt spējīgiem veicināt sadarbību jo mums ir e, šādas pilnvaras, kā arī izpēc pilnvaras. Mums ir analītiskas atbildības, un mans mērķis būtu censties iesaistīt e, nacionālās e, iestādes gadījumos, ja ir nopietnas iemesls šaubām, un arī cenšoties izstrādāt sistēmu, kas uh, ļautu tirgus dalībniekiem eh, saprast, kā mēs eh, raugāmies, kā viņi rīkojas, un lai to varētu īstenot, mums ir jāspēj novērtēt tirgus attīstību un tirsniecība eh, ātri. Tādēļ mēs šobrīd pētam resursus. Komisijā, jas priekšlikumā, reķināli tiek iekļauti papildus 15 darbinieki. Šai laikā ar mani konsultējās, bet tad vēl nebija īsti skaidrs, ko tas varētu nozīmēt. Un šobrīd šķiet, ka 15 darbinieki būs minimālais skaitlis, ar kuru nebūs gana. Un ja mēs domājam par apvienotās karalistes paraugu, jo citviet uh, Eiropā. Šis iestādes veids eh, tirgus eh, novērtējumu arī dzam. Mēs ar viņiem veicam pārunas, lai saprastu, kāds tieši resursus mums vajadzētu. Bet eh, es drīzāk domāju, ka te būtu runāt par 40, 60 cilvēkiem, nevis patreiz no, nolemtajiem 15 cilvēkiem, kas, kas parādās priekšlikumā. Mēs pilnīgi noteikti atbalstīsim pāreju uz konsekventāku reģistrācijas sistēmu, ko varētu izmantot visi tirgus dalībnieki Eiropā, gan tirgotāji, gan piegādātāji, e, jebkāda virzība šai jomā būtu atbalstām, es atbalstītu, piemēram, vienotu enerģētikas pasas sistēmu, bet, nu, kopumā virzība notiek pareizajā virzībā. Uh, Nākamais par tirzniecības sakriem ar trešajām valstīm. Te ir jāpārliecinās, ka uh, regulas iznošanā nav uh, nekādu uh, izņēmumu. Lai tirzniecība, kas ietekmē Eiropu vienā vai citā veidā, tiek novērota tirgu, kā tas tiek pieprasīts no aģentūras. Tagad es gribētu pāriet pie jautājumu, ko mēs šajā jomā eh, mums ir jādala atbildība ar nacionālajām regulatorajām iestādēm un komisiju. Tas nozīmē, ka trešās paketes pareiza ir transponēšana un uh, īstenošana ir pienākums, eh, ko pāraudzīs komisija. Kā aģentūra mūs galvenokārt interesē pārobežu jautājumi. Eh, Vairākuma tirsniecības eh, līmenī, bet nevienmēr. Un nacionāli regulatori patur un stiprina savu lomu nacionālā līmenī. Mēs asistēsim un jau esam gatavi uh, Uh, palīdzēt, uh, daloties ar paraugprakses piemēriem. Man uh, atbildes šķiet izklausās ļoti vispārīgi, bet gribēju tikai norādīt, ka tā nav tikai aģentūra, mums ir jānodrošina, ka iekšējais enerģētikas tirgus darbosies, tā ir dalītā atbildības starp visām institūcijām, un šobrīd mēs cenšamies pēc iespējas ciešāk sastrādāties ar nacionālajiem regulatoriem. Uh, Un varam ietekmēt arī jautājumus, e, kas, e, uz ko attiecas dalīts intereses. Sort of reply to two points. Es atbildēšu uz diviem jautājumiem. Runājot par EMIT, protams, tas ir diezgan liels izaicinājums aģentūrai. Mēs eh, pārņemam jaunas, relatīvi kompleksus uzdevumus, un tāpat laikā mums ir eh, jāatzīst, ka šis jautājums ir ļoti izaicinoši arī nacionāliem regulātoriem, jo varbūt tikai daži regulātori ir pilnībā apmācīti uzraudzības jomā. Un eh, varbūt, ka šeit ir nepieciešama atsevišķi personāla stiprināšanas jautājumi, varbūt aģentūra var, teiksim, izskatīt kaut kāds potenciālos uh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, bet uh, es domāju, ka remit ir tāds kā sākums, lai sāktu organizēt darbību divos līmeņos - aģentūrā un regulatoru starpā, jo daudz gadījumu vis tiešām mm, visdrīzāk būs eh, pārobežu gadījumu un līdz ar to uh, ir nepieciešams noskaidrot, kuras regulātoru grupas tad būs tās, kurām būs jānoskaidro, vai ir noticis pārkāpums vai nē. Es domāju, ka tāds apjomīgāks pilotu projekts eh, ir devis mums tādu ļoti labu ieskatu par to, kā organizēt šo darbību, kādi ir tie izaicinājumi, kādas ir problēmas, kas jārisina tad, kad likumdošana būs eh, pieņemta. Nu, vēl viens jautājums par tirgotājiem no trešajām valstīm. Remit būtībā attiecas uz jebkuru tirdzniecību, kas notiek ar Eiropas Savienības eh, dalību valsts, tā kā nav būtībā nekādas starpības, eh, kam pieder uzņēmums, kas sniedz pakalpojumu. Nu, protams, nav iespējams eh, regulēt situāciju, ja kāds uzņēmums Singapūrā pārdod savus uh, es eh, pārdodu enerģiju, bet, nu, tā kā es domāju, ka lielai problēmai nevajadzētu rasties saistībā ar, ar īpašniekiem. Runāt par gāzes infrastruktūru. Es domāju, ka Eiropā mēs visvairāk esam nobežījušies par to, kā nodrošināt pietiekam eh, konkurenci starp gāzes izplatītājiem. Un eh, Eiropa, protams, var pārnest šo gāzi, ja mums būs uh, labi organizētu piekļuvu sistēmu gāzes tīkliem. Un tāpēc nav nepieciešams būvēt tūkstošiem kilometru papildus gāzes cauruļvadu, ir nepieciešams šādi, šādi mm, vada attiecībā uz elektrību, bet nevis uz gāzes cauruļvadiem. Nu, tas tā laikam arī viss, vai ne? Jā, vēl, ja es varu, es gribētu teikt dažus nobeigumu vārdus un atgriezties pie dažiem jautājumiem, ko pieminēja Turmes kungs. Desmit miljoni, kas tagad ir atvēlēti infrastruktūrai. Es domāju, ka mums tik tiešām ir jāraugās, lai netikt maksāts dubultā par eh, transmisijas sistēmu operatoriem, bet es domāju, ka mums ir arī jāizstrādā kritērija, lai garantētu, ka nauda tiek piešķirt visefektīvākajā veidā. Runājot par kompensācijām, es negribētu dot jums nepareiz priekšstatu. Uh, šis jautājums nav izņemts mums no rokām. Regulatorais ietvars ir mainījies, tagad ir 838 eh, 2010 regula, un tas nozīmē, ka ACER tagad ir tāda plašāka loma pētot šo pašu mehānismu. Šis mehānisms visticamāk ir viena no būtiskākajām sastāvdaļām, lai garantētu, ka pārobežu gadījumi tiek attiecīgi izvērtēti, un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti būtiski šajā infrastruktūras pakotnē. Un visbeidzot, Runājot par uh, izplatīšanas sistēmu operatoriem, tas ir, tas gandrīz vairs nav mūsu konkurencē, jo, nu, mēs attiecībā uz šādiem uzņēmumiem nevaram neko daudz darīt ja tas nav mūsu īsti mūsu kompetencijā, bet, uh, protams, mēs ar šiem uzņēmiem runājām un mēs saprotam, ka tie ir ļoti būtiski. Uh, ja mēs runājam par sistēmas eh, darbību, tad ir, protams, skaidrs, ka mūs interesēs desmit vai 15 gadi par tīkla attīstību. Es gribēju teikt, ka desmit gadi varbūt ir eh, labs risinājums šai problēmai. Mēs sekojam līdz kā lietas virzās uz priekšu, mums ir jādod savs viedoklis un rekomendācija attiecībā uz ENSO un ENSOG. Mēs sagaidām, ka no ENSOG rekomendācijas sanāks, um, vienāks ši, kaut kad šomēnes un no ENSO trīs mēnešu laikā, bet nu, mēs esam gatavi konsultācijām, līdz ar to esam jau padomājuši par to, kā viss norisināsies. Tas ir process, šis process ir labāks nekā iepriekšējais un ceram, ka nākamais process notiek būs vēl labāks. Runājot par dažādiem pasākumiem, manuprāt, mūsu loma ir tāda, ka jānodrošina, lai sistēmas ietvaros viss labi norisinātos, bet TSO nākotnē varbūt būtu jāpilnvaro rīkoties bet, nu, mums jebkurā gadījumā jāraugās, lai nebūtu nekāda pārāvuma šajā procesā. Vismaz tā es domāju. Lielas paldies vēlreiz par šo iespēju. Es redzu, ka šis parlaments un šī komiteja ir um, viens no mūsu lielākajiem atbalstītājiem un labākajiem sabiedrotājiem. Paldies, sabiedrotajiem. Paldies, ka uzaicinājāt mūs pirms ciemos. Paldies! Darf mich, Herr Potočnik, ganz herzlich bedanken. Sirsnīgs paldies Potočnik kungam, paldies arī Balts kungam un Moga kungam par to, ka jūs bijāt kopā ar mums atkārtot vai pirmo reizi, un es ceru, ka šī nav pēdējā reize, kad tiekamies jau jautājumi, kas mums ir jāizdiskutē, joprojām ir aktuāli. Lielas paldies, un tagad nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. And, uh, der nächste Punkt ist der Punkt. Un nākamais punkts ir uh, īs ziņojums no Šecimar Kakis kūka puses par enerģijas tirgus integritāti un pārdzamību sarunām ar padomu. Tātad enerģijas tirgus integritāte un pārdzamība. Lūdzu, Šecimar Kakis kungs. Paldies! Remit ir šī projekta saīsinājums, un es gribētu paziņot par panākumiem, gribētu paziņot to, ka es kopā ar vairākiem kolēģiem esmu panācis to, ka pirmajā lasījumā ir šī remit, šī regula noslēgta, es pavisam īsi gribētu parunāt par dažiem punktiem, kas, manuprāt, ir būtisks mums. Pirmais punkts ir tas, par ko Patočnikungs jau runāja, tas ir jautājums par reģistrāciju. Jā, mums būs vienkāršāks vienkāršāk licenšu sistēmas forma, reģistrēšana, un tas ir tāds labs risinājums un atceru uzņemsies atbildību šajā gadījumā. Mums arī izdevās attiecībā uz CO2 emisiju iekļaut tādus labākus risinājumus. Atcer būs piekļuve šai sistēmai, un tās ir labas ziņas, kas attiecas uz sankcijām. Te mēs varētu runāt par vienkāršošanu, ja, ja būs, ja tiks panākti minimālie noteikumi. Uh, Līdz šim bija tā, ka ar, ar šo te sankciju, šo te sodu mēru būtu jāspēj kompensēt zaudējumi, un mēs kā parlaments esam par to iestājušies. Es gribētu pateikties tīpaši Klodam Tomasam un citiem kolēģiem par to. Tad vēl par atceru un nacionālajiem regulatoriem. Mēs varējām skaidri norādīt, ka neatkarība, atceru direktoru neatkarību, mēs tikko direktoru iepazināmies, ir jāstiprina, un tas izriet arī no ACER regulas. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski, un tas vēl vairāk stiprina remit. Mēs jau arī dzirdējām, ka ACER iespējams būt nepie, būs nepieciešami papildus darbinieki, lai īstenotu remit, un tāpēc mēs esam paredzējuši papildus uh, klauzulu, kur tas varētu tikt re, re, realizēts. Grūts jautājums bija deleģētie akti pret īstenošanas aktiem, tā kā es te vairāk koncentrējos tieši uz atceru stiprināšanu. Pēdējais punkts, kas attiecas uz uh, tirgu, tirdzniecību iekšienē, es domāju, ka tekstu redakciju vajadzētu noformulēt tā, lai izņēmumi tiktu attiecināt tikai uz uh, tādiem zaudējumiem, kas bija pilnīgi neparedzēti. Liels paldies! Es gribētu vispirms jau pateikties Ungārijas prezidentūrai, ar ko vedām šīs sarunas komisija. Arī mūs atbalstīja, bet Ungārijas prezidentūrai, protams, darbs arī nebija viegls, jo tā, tā aizmukuši stāvēja dalību valsts. Es gribētu īpaši pateikties diviem kolēģiem, kolēģim Jorga kungam, kurš pats bija ļoti svarīgs, jo viņš gal galā ir Ungārs. Uh, un uh, viņš varēja risināt dažas jautājumas. Es domāju, ka psiholoģiskā ziņā viņa loma bija ļoti nozīmīga. Un kolēģis Tomas Turmas arī piedalījās šajā te, šajās te sarunās. Paldies arī jums, priekšsēdētāji kungs, par to, ka bijāt ar labu humoru izjūtu bez jums. Un ļoti mētiecīgs bijāt, bez jums tas nebūtu bijis tik viegli. Es itra komitejā šo darbu Šis ir mans pēdējais darbs ītra komitejā, un es um, vairāk komitejā turpmāk nedarbošos, un tāpēc es vēlos pateikties visiem kolēģiem par labo sadarbību, un paldies arī par uzmanību. Paldies par šo projektu, labi, ka mēs to pabeidzām tā un šajā te brīdī. Un sirsnīgs paldies arī par labo un uzticamo darbu šeit komitejā. Nu, dažkārt jau pasaulē lietas ir sarežģītas, tā tas vienkārši ir, bet gan jau mēs kaut kur citur vēl tiksimies un jūsu grupa, jūsu grupu pie mums pārstāvēs kā cits deputāts, nu, bet tas tā vienkārši ir. Neko darīt. Klods Tomas, Turmis, lūdzu. Lūdzu, tev vārds. Jā, man vienmēr ir tā jocīgi, ja man te kāds slavē. Man ir jāsaka, ka es neesmu tik apmierināts ar rezultātu. Un arī tāpēc, ka tas man rada zināmas aizdomas, ja prezidentūra saka, ka viņa ir milzīgi daudz panākusi sarunās. Un man ir jāsaka, man ir tāds iespējas, ka mēs sarunās bijām tādi pārāk maigi un varbūt padavāmies padomēji vairāk nekā vajadzētu. Tā kā būtībā te ir tāds tāda rūgtuma piegarša visā šajās te sarunās. Es, protams, nācu klajā ar vairākām idejām, tā skatā ar tām divām idejām par reģistrēšanu, bet beigu beigās iespēja izmantot remit, lai panāktu struktūrāls izmaiņas attiecībā uz elektrības un gāzes tirdzniecību, kas kas tā kā tika zem letas tirgots. Tā kā, nu, es domāju, ka es būtu gribējis, lai mēs eh, būtu panākuši labāks rezultāts. Nu, labi, nu tagad viss ir panākts, ko varējām, un es ceru, ka ACER eh, iegūs pietiekam daudz darbinieku. Es domāju, ka arī tas ir viens no mūsu uzdevumiem budžeta sarunās un arī nākamajā gadā mums pakāpeniski jāraugās, vai tas, ko mēs, vai tas svars, ko mēs tagad esam pārnesuši uz atceru, vai to, tos darbus vispār var izpildīt, jo to visu izpildīt var tikai tad, ja ir pietiekams skaits darbinieku, kas nu, strādā tāds ar aģentūrā. Nu, tad ar šo te rūgtumu piegaršu, neraugoties uz to, es ceru, ka patērētāji Eiropā beigu beigās tomēr uh, jutīs kādu labumu. Liels paldies referentam, priekšsēdētājiem un visiem tiem, kas piedalījās šajās sarunās. Paldies, un tagad kolēģis Jorgs, lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr, nem tervezem, hogy hol... Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu runāt pārāk ilgi, es tikai gribētu pateikties referentu kungam. Paldies jums darbu Un tur mēs kungs jau izteicās, un arī es gribētu izmantot šo iespēju un tikai dažos vārdos pateikt sekojošo. Mēs atbalstam jūs, un es personīgi esmu pārliecināts, ka mēs esam panākuši vislabāko rezultātu, kāds bija iespējams šajos apstākļos. Bija vesela rinda jautājumu, kurus jūs izcēlāt, kas jūs prāt ir svarīgi. Uh, bet šie jautājumi nav varbūt eh, sākotnējā priekšlikuma ietvarā, neaptver sākotnējā priekšlikuma. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu ieviest kādus citus eh, jautājumus, varbūt tiešām varētu strādāt plašāk, pielikt kaut ko klāt. Tomēr domāju, ka šobrīd mēs esam panākuši labu kompromisu, pieeja ir bijusi pareiza. Uh, Es tiešām uzskatu, ka tas ir vislabākais iespējamais rezultāts. Mēs varam būt gandarīti, un tas viss notika ļoti ātri, un mums arī ir laba kvalitāte mūsu normatīvam dokumentam. Vēlreiz gribētu pateikties referentu kungam, paldies par to, ka jūs strādājat tik apzinīgi, pat vairāk apzinīgi jūs strādājat arī ļoti cītīgi, lai kopā ar Ungārijas prezidentūru nonāktu pie rezultātu. Labi, arī es gribētu pateikties sirsnīgi visiem iesaistītajiem Un, protams, tas jau ir liels rētums, ka visas politiskās grupas ir pilnīgi apmierināts ar visiem elementiem. Nu, protams, ir grūti vienmēr panākt visu, un tas, ka padomu un prezidentūra slavē rezultātu arī piedar pie lietas. Nu, gal galā izšķirošais ir tas, ka svarīgākās lietas ir panākts, un, ja tas, nu, un, protams, arī tas, vai realitātē tas tiek īstenots. Labi, paldies! Un tagad Nākamais darba kārtības punkts te ir runa par Kalārskas Babīnskas kundzes atzinumu, un es arī viņai gribētu vispirms dot vārdu. Nu, varbūt, ka mēs varam mēģināt vēl šo jautājumu arī šodien uzskatīt. Nu, izskatīt, lūdzu, Kalārskas Babīnskas kundze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšstādātāji. Atzinuma projekts par eh, tiesisko aizsardzību ir kompromiss. Es domāju, ka to mūsu komiteja varētu atbalstīt. Daži no mums bija pret šo kolektīvo tiesisko aizsardzību, un galvenais arguments tika eh, izmantots eh, tāds, ka te varētu būt nepamatot tiesvedība. Tomēr es varētu atbalstīt šo pieju. Es domāju, ka pieeja kolektīvai aizsardzībai ir nepieciešama. Mm E, tā ir nepieciešama gan patērētājiem, gan arī mazajiem vidējiem uzņēmiem, lai pēdējie varētu aizstāvēt savas tiesības, arī mūsu pilsoņi attiecīgi iegūs labumu, un tas ir daudz lielāks ieguvums nekā uh, risks, kas ir saistīts ar nevajadzīgu tiesvedību. Mums ir nepieciešami vienādi noteikumi, kā arī nepieciešams stingri drošības pasākumi, lai aizsargātu uzņēmumus ir nepieciešami ļoti skaidri noteikumi starp pieņemamību, arī attiecībā uz to, kas tad var inicijēt šādas, šādas procedūras. Vispirms ir nepieciešams izstrādāt ļoti skaidri pieņemamības noteikumi, piemēram, vajadzētu noteikt limitus, kādas nevalstiskās organizācijas vai valstiskās iestādes varētu šādā procesā piedalīties. Uh, Otkārt, arī tie, kas rīkojas prasītājiem, tas ir viņiem, ir jābūt spējīgiem arī e, negatīvā gadījumā atlīdzināt tiesas izdevums. Un vēl nepieciešami ir jurisdikcijas noteikumi, kas ir ļoti skaidri, lai novērstu labvēlīgākus tiesas izvēles iespēju, lai nebūtu tā, ka tiek izvēlētas tikai labvēlīgākās valstis un tās e, tiek attiecīgi izvēlētas. Un šiem visiem kritērijiem būtu jāgarantē tāda sistēma, kas labi funkcionē. Mēs nekad nevarēsim tādu sistēmu simtprocentīgi bez ļaunprātīgas izmantošanas radīt. Tomēr šādi aizsardzības pasākumi varbūt varētu mums novērst šo iespēju iekrist ekstrema, ekstremālos gadījumos. Parasti ASV šāda ekstremāla situācija, tā tiek minēta kā piemērs. Uh, Gan eh, kompanijām, gan uzņēmiem ir jābūt spējīgiem strādāt šajā sistēmā, kur gan ir tiesības, gan atbildība. Tad daži kolēģi gribēja šo sistēmu vēl tālāk izstrādāt, lai būtu pilnīgi harmonizēta šī procedūra vai piekļuve kolektīvai tiesiskai aizsardzībai. Es piekrītu tādai domāšanai principa, bet es nedomāju, ka tas ir iespējams, tāpēc, ka tiesiskās sistēmas Eiropā ir ļoti atšķirīgas. Tāpēc mums vajadzētu tomēr censties radīt tādu sistēmu, kas ir kopīga Eiropas Savienībā, tomēr tajā būtu noteikti minimālie standarti. Un komisijai būtu jādod mums vadlīnijas, kādi iespējamie pasākumi šeit būtu izmantojami, un tad dalībvalsts no šī pasākuma plāksta varētu izvēlēties. Uh, to, kas ir vajadzīgs. Tādā veidā mēs arī respektēsim subsidiaritātes principu un arī aizsargāsim patērētājs piekļuve kolektīvai tiesiskai aizsardzībai, veicina piekļuvi tiesai, bet ir skaidrs, ka svarīgi ir arī alternatīvie strīdišķiršanas mehānismi. Dažkārt alternatīvie mehānismi ir daudz ātrāki, turklāt to var izmantot ar zemākām izmaksām. Un tāpēc patērētājiem vajadzētu dot iespēju izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Paldies! Un es eh, arī gaidīšu grozījumus, lūdzu tos iesniegt līdz ceturtdienai. Frau Kollegin Hol. Kolēģi Hols kundze, lūdzu. Paldies! Vispirms es gribētu teikt, ka es atbalstu šo eh, atzinumu kur autori ir Kolārskas Babīnskas kundze. Tas ir ļoti detalizēts, ļoti visaptverošs atzinums. Tur ir ļoti labs teksts ir attiecībā uz aizsardzības garantijām, drošības mehānismiem. Es tikai gribēju pateikt vien, vēl vienu lietu, kas arī man ļoti patika. Tas ir jautājums par eh, kriteriju ierobežošanu šiem visām organizācijām kas varētu iesaistīties e, šai tiesiskās aizsardzības formā. Mēs negribam, lai pilnīgi visi varētu piedalīties šādos procedūrās, kā tas ir Amerikas Savienotās valstīs. Tas nebūtu normāli. Un vēl varbūt viena lieta, ko es gribētu piebilst, kad varētu ierobežot ar tiem, uz kuriem attiec attiecīgā situācija, lai neparādītos kaut kādas trešās puses, kas vispār nav iesaistīts šajā uh, situācija, kas vienkārši kaut kāda naudas pēļņas gūšanas nolūkos grib piedalīties. Es iesūtīšu grozījumus, lai paplašinātu šo kontekstu. Viena cilvēka grupa, kas varētu gūt īpašu labumu no kolektīvās tiesiskās aizsardzības, ir mazie un vidēji uzņēmumi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav resursu, lai cīnītos pret mm, lielā, lieliem uzņēmiem ar eh, dārgu tiesas eh, procesu palīdzību. Ejot šo ceļu, mēs varētu samazināt izmaksas tiesvedībai un arī padarīt vienkāršāk šīs procedūras kā tādas. Tāpēc es aicinātu komisijai uh, nāk klajā ar kādiem novatoriskiem risinājumiem, kā varētu maziem vidējie uzņēmumi iegūt finansējumu, lai šis likums nebūtu tikai tāds teorētisks, lai tas dot arī reāli iespēju maziem un vidējiem uzņēmumiem eh, rīkoties, ķerties pie kaut kā praktiski, tad, kad šiem uzņēmumiem eh, ir kaut kāds pamats sūdzēties. Otrkārt, es eh, gribētu, lai šī tiesiskā aizsardzība būtu paplašināta, lai arī vidas likumdošana būtu ietverta jo ļoti bieži notiek tādas situācijas, kad atsevišķi individi vai uzņēmumi izjūt kaut kādas sekas dēļ piesārņošanas incidenta, kas šķērso robežas. Piemēram, pagājušā rudenī nu, Ungārijā bija tāds gadījums, bija Donava piesārņota ar piesārņošām vielām. Tātad šī būtu tāda joma, kur es gribētu, lai būtu iespēja izmantot eh, kolektīvo tiesisko aizsardzību, jo tādā situācijā mēs varētu izmantot vieglāk šo piesārņotās maksā principu. Un tālāk jautājums, vai kolektīvā tiesiskā aizsardzība ir tāds variants, kur var izvēlēties, pieņemt vai nepieņemt? Es gribētu, lai būtu tāda situācija, lai tiesnesis izvēlētos labāko variantu katrā konkrētā gadījumā. Lai gan daudzos gadījumos piedalīšanās izmantošana varbūt ir labāka, bet ir arī noteikti gadījumi, kad nepiedalīšanās ir vienīgais iespējamais veids, lai nodrošinātu to, ka prasību var iesniegt pilnīgi visi. Un arī tāda gadījuma, ka katra prasība vai sūdzība ir ļoti ar zēmu vērtību, nav dārga, bet eh, varbūt ietekme ir ļoti liela un daudz ir iesaistīti. Varbūt ir bijis kaut kāds projekts, kas ir bijis kļūdains, un tad varētu būt ļoti daudz patērētāju, mazie cilvēki visā Eiropā, kas eh, nevarētu varbūt atsevišķi uh, rīkoties un varbūt arī organizēties kopā viņiem ir grūti. Tāpēc es domāju, ka informācijas sniegšana šādos apstākļos ir ļoti svarīgs solis. Un tas arī viss. Vēlreiz gribētu pateikties referentei par šo ļoti labo atzinumu. Paldies! So, ich bedanke mich, weise darauf hin. Paldies, gribētu norādīt, un nu, kolēģi jau pieminēja, ka ceturtdien ir uh, pēdējais termiņš grozījuma iesniegšanai. Klods Turmas vēl vēlas izteikties. Mums Klods pirmais, pēc tam nākamā kolēģi, pēc tam komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, paldies Lēnā par līdzsvaroto atzinumu Zinu, ka ne visi jūsu uh, grupas pārstāvji uh, fano par kolektīvo tiesisko aizsardzību un domāju, ka jums ir izdevies panākt uh, līdzsvaru, kura panākšana nemaz tik acīm redzam nebija. Jautājums, kurā mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ir tas, kā mēs gribam, lai komisija tālāk rīkojas, kādi būtu nākamie soļi, kas sperami. Jūs Eh, runājot par ietvara likumdošanu, ir tie, kas aizstāv to, un ir tie, kas aizstāv eh, sektorālu pieeju. Problēma ar ietveru likumdošanu ir tāda, ka tā var būt tik plaša, ka eh, nenosac gan detalizēti dažādu sektoru prasības. Un arī kā ēnu referentiem iesakot grozījumus, mums vajadzētu pārdomāt, uh, kas īsti ir mūsu atzinumā. Mums vajadzētu paturēt prātā domu par eh, katrai nosarei atsevišķu likumdošanu, kas eh, eh, gan atsevišķi konkurētspējai, atsevišķi dažādām citām mm, jomām, piemēram, videi. Tas varētu padarīt instrumentus mērķtiecīgākus. Mēs iesniegsim grozījumus uh, divu posmu uh, procedūrai, jo mums šķiet, ka tas ir veids, kā arī uh, risināt, kas ir šī divu posmu procedūra. Tātad viss vairāk skartajā valstī jūs varētu tiesā noteikt uh, atbildības. Tā būtu pirmā eh, fāze, pirmais posms. Un otrajā posmā MBU vai pilsoņu patērētāji no citas valsts varētu pārņemt pirmo spriedumu un arī pieprasīt kompensācijas. Tā ir sistēma, ko aizstāv eh, Parīzē, eh, kā arī Vācijā. Vā Tā ir sistēma, eh, ko atbalsta Francijas eh, senāts un Vācijas bundestāks, tātad eh, Vācijas senāts. Šī divu posmu pieeja šķiet, ka panāk un ir guvusi jau visai plašu atbalstu mūsu lielākajās dalībvalstīs. Jūs pareizi norādāt uz to, ka ir forumu shoppinga risks un mums vajadzētu to kaut kādā veidā regulēt. aizstāvot MVU un pilsoņu intereses. Tāpat ir viens aspekts, kurā mēs nopietni nepiekrītam jūsu atzinumam, tas ir, ka zaudētais maksā princips. Realitātē MVU uzņēmumam jau būs grūtības eh, atrast naudu, lai samaksātu juristiem. No otras puses būtu šī lielā korporācija, kas varētu eh, algot 5, 10, varbūt 15 juristus. Un, ja tiek ieviests eh, zaudāt, zaudētājs maksā princips, tad tiek radīts papildus šķērslis. Tātad MVU uzņēmums tikai dzirdēs balvu, otra puse dodas uz tiesu ar varbūt 15 juristiem, daži no kuriem atlido no citas eh, vietas, eh, tad eh, jāapzinās, ka nauda, ko iespējams zaudēsiet tiesā, ja tiek īstenot zaudētājs maksā princips, tad šīs summas varētu būt tik lielas, ka tiktu radīt milzīgi šķēršļi pilsoņu organizācijām un MVU. Uh, vispār iesniegt prasības. Mums ir nepieciešama risinājuma. Vai nu mēs to pilnībā izlaižam, vai arī man deva padomu, ka mums vajadzētu izveidot, piemēram, e, Eiropas mazo prasību regulu, kuru me, kurā mēs detalizēti izskatītu iespēju neignorēt Uh, iespējamos uh, kolektīvās tiesiskās aizsardzības izmantojumus. Tā kā esam iesnieguši vairākus grozījumus, un mēs uh, gaidām brīdi, kad izdosies mums tos apspriest, um, un cerams, ka izdosies arī panākt vienos nostājtajos. Paldies! Augustēt! Grostēts kundze, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsētātāji kungs. Jau vairākus gadus iepriekš mūs brīdināja par kolektīvās tiesiskās aizsardzības jautājumu, un mēs panācām, ka to skat parlamentu līmenī, un man jāatzīst, ka manī nomāc zināmas bažas, jo uh, man ir radies iespējas, ka mēs esam devušies ne tajā virsienā, kurā gribējām un man šķiet, ka mūsu nabaga Eiropas uh, likumdošanā ielaužas anglo sakšu likumi, kas mani vēl vairāk satrauc visā šai situācijā. Es saprotu, ka referente vēlas ieviest uh, eh, vairākas aizsargu pasākums, kas pilnīgi noteikti nepieciešami, jo mums ir pienākums pieņemt šo kolektīvo tiesisko aizsardzību. Un te uh, pirmais jautājums man rodas iespējas, ka Eiropas komisija eh, atvērs Pandoras lādi. Un esmu droša, ka sekas būs tik pozitīvas, kā eh, referente apraksta. Eh, sekas gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Man ir bail, ka atverot šo Pandoras lādi, diemžēl, mēs redzēsim smagas sekas, negatīvas sekas, e, kas negatīvi ietekmēs Eiropas MVU. Nu, varbūt izklausot pārmēr pesimistiski šajā jautājumā, bet e, es gribēju katrā ziņā jums, e, jūs informēt par manām nopietnajām bažām. Es domāju, ka ir pārāk grievies šādu mehānismu Eiropas tiesiskajā telpā. Jā, e, ir dalību valstu e, tiesas, un es neesmu droša, ka mums vajadzētu, ka jūs šobrīd pilnībā apzināties, kādas seks jūs priekšlikumam varētu būt. E, priekšlikums izskanēja, un es to ļoti rūpīgi izpētīšu, bet jau tagad var teikt, ka tiešām esmu satraukusies, uh, un es negribētu uh, izskatīt kolektīvās tiesiskās aizsardzības jautājumu. Nu, uh, ja mums tas ir jāizskata, tad mums tiešām vajadzētu to, tam mm, pieiet uh, veidā, kas uh, tuvākajos gados mums neradīs pašiem liels problēmas. Paldies. Paldies. Vai komisija vēl vēlētos izteikties? Ja nav nepieciešams, tad es vēlreiz došu vārdu Kolārskas Babīnskas kundzei. Nē, tomēr komisija īsumā vēlas kaut ko pateikt. Nu, bet tagad jāstrādā ātri. Komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējo reizi šajā komitejā es apsolīju atgriezties ar eh, sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Eh, iepriekšējās sēdes laikā es vēl nevarēju Uh, jums uh, sniegt visu uh, informāciju par visām atbildēm. Mēs saņemam vairāk kā 300 atbildes no dažādām iesaistītajām pusēm, biznesa asociācijām, patērētāju organizācijām. 14 no 27 dalību valstīm, kas ir pārsteidzoši, arī ir atbildējuši, un mēs saņemam gandrīz 20 tūkstošu vēstules no pilsoņiem. Kopumā iesaistītās puses atbalsta šo plānu meklēt eh, principus, kā izstrādāt kolektīvo tiesisko aizsardzību. Cenšoties atrast principus, eh, kuri jeb, būtu piemērojami jebkurā eh, tieslietu sistēmā. Tas ir mūsu šī brīža uzdevums. Cilvēki ļoti uzsver nepieciešamību atrast pietiekamus uh, Uh, aizsardzību pret uh, pārmērīgu tiesvedību. Uh, tas jau ticis apstiprināts esošajā um, sabiedriskajā apspriešanā. Šai kontekstā tas, ko dzirdam visbiežāk, ir atsaucas uz US, US tāl, kas no kā noteikti jāizvairās. Tāpat runājot par Eh, iesaistīšanos vai neiesaistīšanos opt-out, vairums eh, dot priekšroku opt-in. Tāpat ir eh, prasība no iesaistītajām pusēm veicināt alternatīvu strīdu risināšanu, kura labāk būtu, ja nebūtu obligāti. Tātad tā būtu pieņemama brīvprātīgā kārtā, lai izvairītos no uh, kolektīvās tiesiskās aizsardzības iespējas. Runājot par nepieciešamību Eiropas Savienībai spērt tālākus soļus eh, par eh, kolektīvu principu pieņemšanu, kā rīkoties tālāk, nav īsti skaidri. Piemēram, par to, vai Eiropas Savienībai jāpieņem saistoši pasākumi. Kā saprotam, eh, biznesa pārstāvji ir pret to, patērētāju pārstāvi to atbalsta, kamēr dalībvalstīm ir dalīts viedoklis. Sabiedriskajā apspriešanā arī kļuva skaidrs, ka iesaistītajām pusēm patiktu, lai kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismas attiektos nevien uz uh, patērētājiem, uh, kuri ir kļuvuši par uh, likumdošanas pārkāpumu upuriem, bet arī uz MVU. Visbeidzot, gribu pieminēt, ka pastāv pārliecība iesaistīto pušu vidū, ka ir pārstāvjiem jārīkojas gan savu aizstāvāmo, gan vispārējais intereses vārdā, bet ir nu, dažādi viedokļi par to, vai pārstāvošajām iestādēm vajadzētu būt valsts iestādēm vai privātu uzņēmēm. Tie ir galvenie secinājumi, pie kuriem esam nonākuši pēc sabiedriskās apspriešanas. Un domāju, ka labākais uh, secinājums, ko varam izdarīt, ir, ka uh, šobrīd mūsu pasāktais uzdevums ir ļoti svarīgs, bet pagaidām mums vēl nav skaidras izpratnes par to, kāda varētu būt tālāka Eiropas Savienības loma šajā jautājumā. Paldies! Lielas paldies, un tagad vēlreiz Kolārskas Pabīnas kundzei vārds. Paldies, kā mēs redzam, ir ļoti tādas konfliktējošas intereses. No vienas puses ir patērētāji, bet no otras puses uzņēmēji, kas ļoti baidās, ka viss šī sistēma varētu tik ļaunprātīgi izmantot. Un šajā sakrībā mēs ļoti lauzām galvu par to, kādas lēmumus mums vajadzētu pieņemt. Es gribētu pateikties uh, Fionai, viņa kad ir aizgājusi no zāles, bet viņa pieminēja īpašo fondu, kur komisija varētu izveidot, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem un cīnīties pret citiem uzņēmumiem. Es būtu pret to, jo Mums ir pārāk daudz problēmas ar budžetu un izveidot īpašu fondu, lai aizsargātu tos, kas vēlas sākt tiesvedību, būtu sarežģīti, jo tādā situācijā jūs varētu ļaunprātīgi izmantot. Es saprotu, ka ir tādi mazie uzņēmumi, kuriem nav vienkārši tik daudz līdzekļu, un kam būtu grūti, bet vienkārši sniegt finanses šādiem te uzņēmiem, lai viņi varētu uzsākt tiesvedību, manuprāt, būtu palīdzība viņiem ļaunprātīgi izmantot sistēmu. Tā kā es nedomāju, ka bieži vien mazi uzņēmumi cīnās pret maziem uzņēmumiem, nevis pret lieliem uzņēmumiem. Tā kā nevajadzētu šādi rīkoties. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt vienošanos un varbūt vajadzētu atbalstīt alternatīvo strīdu risināšanu, jo tas vienmēr ir labāk nekā uzsākt tiesvedību. Nu, varbūt manā atzinumā tas nav pietiekami stingri pateikts, bet es domāju, ka tas ir tas trešais ceļš, jāizmanto viss iespējamās eh, alternatīvās strīda risināšanas formas. Un, eh, Klot, varbūt, ka tā varētu būt tā divpakāpja sistēma. Nu, tā vietā, lai būtu valsts un, un, un, un pārvalsts eh, sistēma, varbūt, ka varētu alternatīvā strīdu risināšanas kārtība būt kā tāds viens posms, un uh, otrs posms varētu būt tiesvedība. Uh, Es gaidu jūs grozījums, un tad, protams, mums vēl būs jāpārunā dažādi jautājumi. Es būtu ļoti priecīgi, ja komisija varētu mums nosūtīt debašu kopsavilkumu, kuru jūs pieminējāt par sabiedrisko apspriešanu, jo tas varētu palīdzēt mums uh, pieņemt galīgo lēmumu. Es zinu, ka konsultāciju procesā nav nekāda tāda galīgie secinājumi, bet nu, varbūt, ka tur būtu kādas idejas, kas varētu mums noderēt. Paldies! Okay.